Good morning. Labrīt, kolēģi. S vēlētos lūgt jūs ieņemt savas vietas, lai mēs varētu sākt šīs dienas sanāksmi. Man ir prieks sveikt jūs visus. Šī jau otrā mūsu tikšanās diena kas seko ļoti auglīgām diskusijām vakar un tās turpināsies arī šodien. Es vēlētos paziņot, ka uh, sanāksme tiek translēta tiešajā translācijā internetā, eh, tās norise iespējams sekot. Un tāpēc lūdzu smaidiet kamerām, lai atstātu labu iespēju uz tiem, kas eh, jūs skatīsies. Un es sveicu visus savus kolēģus šeit eh, pie prezidija galda, vispirms Mārtu Solbergs kundzi. Un eh, es gaidu ar nepacietību viedokļu apmaiņu un netērējot laiku vēlos dot vārdu bijušajam parlamenta deputātam pašlaik Eiropas lietu minis, ministrei, es atvainojos eh, Astrid Etojas kundzei. Viņa vēlāk dodas eh, uz darbu Eiropa padomē. Šodien viņa no rīta ir ar jums, tādēļ došu viņai vārdu nekavējoties. Paldies! Man ir tiešām liels uh, gods būt šeit ar jums. Es uzskatu, kā parlamenta deputāte, ka ir ļoti labi, ka jūs šādu formu esat izveidojuši, un es īpaši priecājos par to, ka Dajana Volisa, eh, kas varētu teikt ir ziemeļu dimensijas krusmāte, arī ir klāt. Un jāsaka, ka bez viņas e, mēs nebūtu panākuši tik aktīvu iesaistīšanos no Eiroparlamenta puses. Jūs iespējams zināt, ka viņa ir piedalīsies visās ministriju sanāksmēs pēdējo gadu laikā, un e, tas draudzīgums, ko viņa ir izrādījusi Ziemeļa Eiropā, ir tiešām unikāla, un tāpēc ir lieliski būt kopā šajā dienā, kas ir liela diena mums visiem un Eiropas parlamentam. Un ir ļoti svarīgi, ka parlamenta deputāti seko norisēm un dod tādu politisku impulsu visam šim darbam. Un es varu iedomāties, ka ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai izvērtētu paveikto par to, kā politika darbojasies šodien, jo tā tika pārskatīta 2006. gadā. Un es ar prieku vēlos atzīmēt, ka es uzskatu un uh, Somijas valdība uzskata, ka uh, jaunajā uh, politikas ciklā tikšanās Pēterburgā uh, deva mums daudz jaunu ideju par to, kā turpināt virzīties uz priekšu, veidojot dažādas partnerības, ko mēs esam izveidojuši un ar kurām mēs arī turpināsim darboties. Es esmu pārliecināta, ka ir svarīgi, ka šeit mēs runājam par ziemeļu dimensiju, jo mēs attīstāmies, mēs izstrādājam stratēģijas un iniciatīvas dažādās jomās, kas ir radniecīgas ziemeļu dimensijai un viena no tām ir Austrum partnerība, kas eh, ir aktuāls jautājums Eiropas Savienības eh, darba dienas kārtībā, un valdību vadītāji par to spriedīs martā, un Baltkrievija ir viena eh, no valstīm, kas ir iekļauta šajā programmā un visi ar to saistītie jautājumi. E, jūs esat runājuši arī par Baltijas jūras stratēģiju. Pašlaik turpinās neformālās e, konsultācijas. Mēs esam redzējuši dažas mm, idejas, mm, uzmetumus un plānus. Mums ir bijis Rostoks konferences. Un šādā formātā mēs nedaudz ātrāk virzamies uz priekšu, runājot arī par e, enerģijas uh, starpsavienojumu plānu veidošanā Baltijas jūras reģionā. Un, protams, e, ir, nebūs liek pieminēt, cik nozīmīga ir e, Ziemeļa Eiropa atjaunīgo enerģiju izmantošanas attīstīšanas jomā. Un es gribētu teikt dažus vārdus par Baltijas jūras stratēģiju, jo mēs ļoti bieži sakām, uh, ka ziemeļu dimensija dod pamatu ārējo aspektu attīstīšanai sadarbības jomā Baltijas jūras reģionā, ka šie jautājumi ir cieši saistīti. Un decembrī 2007. gadā arī padome e, nāca klajā ar šādu paziņojumu. Ko tas nozīmē praksē? Tas nozīmē, ka sadarbība vīdes jomā kas ir ļoti veiksmīgi turpinās un es esmu pārliecināta par to, ka Baltijas jūras stratēģija piešķir politisku uh, nozīmību Baltijas jūras stratēģijas rīcības plānam. Un uh, tā, manuprāt, ir viena no svarīgākajām Baltijas jūras stratēģijas daļām. Tātad, lai piešķirtu šo politisko svaru un sekotu uh, tīri no politiskā viedokļa plāna īstenošanai. Mēs esam uzsvēruši nevienreiz vien arī uh, partneru attiecības un sadarbību sabiedrības veselības un cilvēku labklājības veicināšanas jomā, veicinot veselīgu dzīvesveidu, novēršot uh, infekcijas slimību izplatīšanos un tuberkulozes apkarošanu Krievijas ziemeļrietumos. rietumos. Protams, ka tas ir dialogs, kurā attīstās partnerība, bet arī jūsu fórums var nākt klajā ar jaunām idejām, privātām, publiskām partnerībām. Un mēs labi zinām, ka privāts sektors daudz e, strādā, piemēram, veselības aprūpas jomā citās pasaules daļās. Investīcijas modernajās tehnoloģijās, izglītībā, cilvēku informēšanā Eh, tuberkulozes ārstēšanas jaunu metožu izmantošanā varētu būt tāds ceļš, kas mums būtu ejams. Un es esmu runājusi ar nozars speciālistiem eh, un jautājusi, ko, eh, piemēram, industrija mm, varētu darīt ziemeļdimensijas ietvaros ģeogrāfiskajos Eiropas ziemeļos. Protams, kā ministrs nevaru neminēt to, cik mūsuprāt liels ir, cik liela nozīme ir sadarbībai un partnerībai transporta un loģistikas jomā. Un 2000, sakot no 2010. gada 1. janvāra mēs eh, tā, turpināsim šo nozīmīgo procesu un es vēlos pateikties arī komisijai par aktīvo uh, līdzdalību veidojot uh, jauno partnerību. Un kā jūs jau sacījāt, uh, reģionam ir jābūt paraugam jūras transporta jomā. Mums ir sarežģīti transporta pārvadājuma apstākļi, un tas nozīmē, ka jūrniekiem ir jābūt pazīstamiem, e, viņi ir jāapmāca, e, kā e, vajadzētu veikt pārvadājumu šajā reģionā, mums vajadzētu organizēt jūrnieku apmācību visā pasaulē, un mums ir jāskatās, kā mēs varētu rast kopējas prioritātes šajā jomā, pirmajā, iztenojot pirmo fāzi. Es esmu pārliecināta, ka šī partnerība veicinās eh, starptautiskās infrastruktūras projektu realizēšanu. Un šī trešā jaunā partnerība uh, ir ar milzīgu potenciālu, attīstot eh, ziemeļu eh, dimensijas pamatprincipus, orientējoties uz cilvēku pirmkārt. Un visbeidzot, kad mēs runājam par šīm dažādiem aktivitātēm, mēs jūtam, ka kultūras jomā eh, partnerība ziemeļdimensijas ietvarā uh, varē, to varētu turpināt eh, attīstīt, un tas tā droši vien notiks tuvākajā pavasarī un vasarā. Un, principā, eh, tas ir tāds sadarbības modelis eh, citām Eiropas Savienības teritorijām šajā laikā. Cienījamie kolēģi, dārgie draugi, ir svarīgi raugoties nākotnē, izlēmt, kādi jauni instrumenti mums būtu nepieciešami, lai varētu labāk atbalstīt reģionālo sadarbību, lai varētu minēt labākos piemērus un lai varētu izvērst šo sadarbību arī uz ārējiem Eiropas Savienības robežām. Un šeit mums ir jāuzsver, ka mūsu uh, draugi, ziemeļdimensijas draugi, Un tātad sadarbība ziemeļa dimensijas jomā, mūsu kaimiņa attiecība politikas jomā, tam visam ir vajadzīgs atbilstošs finansējums. Tad, kad mēs būsim izveidojuši jaunās partnerības, tas e, ir viss jāapvieno ar mums pieejamiem instrumentiem, ko mēs izmantojam e, visu šo pasākumu stratēģiju realizēšanā. Tas, cik svarīgi ir veidot jaunas eh, partnerības, mēs visi zinām, nevajag būt naiviem un nevajag apgalvot, ka nepastāv briesmas, ka uh, būs kādas iniciatīvas, kas varētu eh, konkurēt ar mūsu iniciatīvām un, piemēram, Barcelonas process un citi. Uh, Un tāpēc darbs, ko mēs darām kopā, ko mēs darām savos parlamentos un šeit, mums ir jādarbojas tā, lai stiprinātu tieši ziemeļdimensijas aspektus, jo uh, šie visi projekti ir ļoti vērtīgi. Mūsu sadarbības finansēšana jautājums, par ko mēs runājam eh, vēl tikai pagājušajā nedēļā. Mēs paskatījāmies, eh, kas ir paveikts, domājam, kāds ir prioritātes austrumu dimensijā. Tas man nedaudz nomierina. Taču nepārtraukti pieaug vajadzības veikt eh, ārējo darbu, tā teikt. Bija pārtiks krīze pagājušajā gadā, mm, kas uh, prasīja daudz darba no ārlietu komponenta, un uh, parlamentārā uzraudzība ir ļoti būtīgi, būtiska, lai nodrošinātu tas, to, ka šajos ziemeļdimensijas projektos mums līdzekļu netrūkst. Un mums ir jāsāk domāt par nākotni, e, par to laiku, kad mēs būsim pārskatījuši nākošo finanšu plānošanas periodu pēc 2013. gada Eh, un eh, izlēmt, kurus instrumentus mēs varēsim izmantot ziemeļu dimensijai. Un visbeidzot, daži vārdi par visatālinātākajiem ziemeļu reģioniem eh, ziemeļu dimensijas ietvaros. Tālos, tālo ziemeļu uh, reģioni Un tie tiešām ir eh, mūsu darbkārtības eh, aktuālākie reģioni. Pagājušajā rudenī mēs tikāmies uh, Arktikas padomē, kur Eiropas Savienība izteica vēlēšanos kļūt par dalībniec. Mēs atbalstām komisijas centienu šajā jomā. Uh, Eiropas Savienības loma eh, finansējot eh, izpēti Arktikas reģionā ir būtiska. Un Eiropas komisija ar savu novērotāju statusu eh, varēs dot savu ieguldījumu Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, kā arī pāriem partneriem šajā padomē. Protams, ka daudzējādā ziņā Arktikas Arktikas reģionam ir uh, savi, e, tam tikai, tas, savas tam tikai raksturīgās iezīmes. E, klimata pārmaiņas. Ietekmē procesus Arktikas reģionā, uh, taču taču mēs esam tie, kam ir jānodrošina ilgspējīga attīstība šajā pasaules reģionā. Un ir ļoti svarīgi, lai tie pētījumi, kurus mēs veicam, turpinātos arī nākotnes sadarbības ietvaros. Ir daudz cilvēku, kas ir ieinteresēti Arktikas reģionā un tāpēc mēs apsveicam eh, komisijas jauno strateģisko redzējumu uz Ārktikas eh, teritorijām kā daļa no ziemeļu dimensijas. Un es sveicu Eiropas parlamentu un vispārējās asamblēs eh, veidojot šo fórumu, un es esmu pārliecināta, ka tās dalība valstis, kas ir īpaši interesēti ziemeļu dimensijas attīstībā, spēs labi sadarboties ar jums nākotnē. Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad gribētu lūgt klātesošajiem uzdot jautājumus. Varbūt jūs gribat uzdot kādu jautājumu Torsas kundzei, kas ir Eiropas lietu ministra Somijā. Viņai jādodas prom pēc desmit minūtēm, tātad viņai nebūs iespēja atbildēt uz jautājumiem vēlo, vēlāk. Un visai efektīvāk būtu, ja tagad jūs šādus jautājumus varētu viņai uzdot. Es redzu, ka Diāna Volis, kas nu pat tika nosaukt, jā, par Arktikas kundzi Eiropas parlamentā ir pacēls roku. Viņa vēlas uzdot jautājumu. Astrīda, saka Vēlas skundze, ir ļoti jauki jūs redzēt šeit. Jūs runājat par finansējumu, vakar mēs arī par šo jautājumu nedaudz spriedām. Uh, Mēs eh, šeit bija Herman kungs no komisijas, viņš runāja par to, un jūs droši vien atcerēsieties no sava darba laika šeit, ka vienmēr bija diskusijas par to, vai ir vajadzīga atsevišķa budžeta līnija Arktikas reģionam. Vai jums šķiet, ka ir pienācis laiks tiešām šādu budžeta līniju arī izveidot? Kāds ir jūs domas? Ministra turpina. Nu, līdz šim gad manas domas nav mainījušās. Es domāju, ka mēs ļoti pareizi ziemeļu dimensijas ietvaros esam rīkojušies, eh, kombinējot dažādu veidu centienus no starptautiskām organizācijām un Eiropas līdzekļiem. Bet, protams, ka situācija ir jāturpina uzraudzīt ļoti uzmanīgi, jāskatās, kas notiek, piemēram, ar kaimiņu attiecības politikas iniciatīvām. Un, eh, kāda ir šī sadarbība, kas paredz, padara iespējamu šo, sadar, eh, šo līdzekļu izmantošanu. Bet runājot par ziemeļu dimensiju, Es domāju, ka tā jāpatur kāda tāda dinamiska, elastīga dimensija, dimensija, un tā ir mainīsies šobrīd. Mēs zinām, ka, piemēram, starptautiskajām organizācijām, finansēšanas organizācijām šobrīd arī ir, nu, zināms, eh, spiediens, ir tāds grūti, ir grūti laika, un ja tās mm, Un tām varbūt arī ir jādod mums kāds atbalsts, mums jākonsultēs ar tām, jo tieši viņu centieni būs tie, kas var nodrošināt stabilitāti reģionā. Nu, tāda ir mana atbild uz jūsu jautājumu, Diana. Paldies, saka priekšādātāji, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums ministrs kundzei? The... Neredzu nevienu, kas vēlētos uzdot jautājumu, bet, nu, tad līdz ar to es vēlreiz gribu teikt paldies jums, Stārs kundze. Tiešām ir vajadzīga šī turpināmība starp to, ko daram šobrīd ko jūs darat kā ministra Somijā, kas notiek parlamentā, un kā virzās uz priekšu šīs attiecības starp visām ieinteresētajām pusēm ziemeļa dimensijas ietveros. Gribētu jūs informēt, godājumie klātesošie, ka vakardien gatavotais dokumentu projekts tiek jums šobrīd izdalīts telpā, tā lai jums būtu laika ar to iepazīties līdz noslēgumu sesijai pulkstens 12. Un tagad gribētu lūgt Gestrins kundzi un Vēlsts kungu ierasties šeit, prez, šeit prezidijā, lai jūs varētu tālāk uzstāties. Bet ministrs kundzi jums paldies un labu mājumceļu! Okay, for... Priekšsādātāja turpina. Ļoti nu, lieliski. Tagad došu vārdu Kristīnai Gestrīnai. Viņa ir Baltijas jūras parlamentārās konferences priekšsādātāja. Lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsādātās kundze. Godātie kolēģi, Man ir liels prieks un jūtos pagodināta būt šeit šodien un uzrunāt jūs Baltijas jūras konferences vārdā. Es gribu pateikties jums par šī pirmā parlamentārā fóruma veidošanu. Fórums radās no iniciatīvas, kas tika uzsāks Ziemeļ dimensijas parlamentārajā konferencē Stokholmā 2007. gadā mums ir vajadzīgas informācijas apmaiņas iespējas un debat, iespēja debatē, bet mums nav vajadzīgas jaunas institūcijas. Sadarbība reģionā ir jāstiprina, izveidojot dažādus saziņas tīklus. Atjaunotā pārskatītā ziemeļa dimensija nu, ir rādījusi labus rezultātus jau kopš 2007. gada pirmā ministru sanāksme jaunajā, jaunajā ziemeļa dimensijas formā notika Sanpēterburgā 2008. gadā. Ārlietu ministri no Ziemeļdimensijas partneru valstīm eh, tur uzsvēra, ka Ziemeļdimensija ir ļoti efektīvs politiskais instruments, ka finansējuma mehānismi strādā adekvāti un ka šim eh, projektam kopumā ir daudz potenciāla tālākai attīstībai. Baltijas jūras reģions veido būtisku Ziemeļdimensijas daļu. Līdz ar to ir svarīgi Baltijas jūras reģionam eh, atcerēties, ka, ka viņu prioritātes atbilst arī Ziemeļdimensijas prioritātēm. Un otrādi. Un tāpēc gribētu pavisam īsi padalīties ar jums domās par virkni jautājumu, ko Baltijas jūras konferences uzskata par svarīgiem. Viena no mūsu pro, no bažām ir saistīta ar to, ka Baltijas jūras stratēģija, kas šobrīd tiek veidota, tai ir jābūt pieskaņotai jaunajai ziemeļu dimensijai. Ziemeļu dimensija ir jāsasaista ar Baltijas jūras stratēģiju. Šādā veidā varam nodrošināt būtiskus instrumentus res, resursu mobilizēšanai reģiona attīstībā. Un varēsim veicināt e, šī reģiona būtisku nozīmi visā plašajā Eiropas kontekstā. Baltijas jūras stratēģija un ziemeļa dimensija attīstās eh, šobrīd tādā veidā, kas neatbilst kohēzijai un izaugsmai Baltijas jūras reģionā. Baltijas jūras stratēģija un ziemeļa dimensija tikai kopā attīstoties, eh, attīstoties kopā ar Arktikas reģionu politika, var nest pozitīvs rezultāts. Šim, šim daļām vienai otru ir jāpapildina, jāstiprina vienai otru. Mēs turklāt esam pārliecināti, ka Helkom, eh, Baltijas jūras rīcības plāns, ir centrālais instruments, ar kuru palīdzību atjaunot labu ekoloģisko statusu Baltijas jūrā līdz 2021. gadam. Novatoriskais veids, kādā šis plāns izstrādāts, ar eh, realizējumiem mērķiem, ar mērāmiem kritērijiem un arī adekvātiem grafikiem, ļaus mums objektīvi tālāk šo plānu arī īstenot. Domāju, ka šis plāns pilnīgi noteikti ir tāds, no kura varam pasmelties iedvesmu arī citiem projektiem Ziemeļdimensijas ietvaros. Esam mudinājuši valdības un parlamentus Baltijas jūras reģionā paust apņemšanos un pilnībā Helkom uh, eh, arī īstenot. To, protams, var, iz, un to, protams, var izdarīt, izstrādāt arī Nacionālās rīcības programmas līdz 2010. gadam. Tas ir tas pēdējais termiņš. Un tas ir īpaši svarīgi, lai Un ir īpaši svarīgi, lai tiktu uzsākti aktīvi pasākumi tālākai, pret tālāku Baltijas jūras aerotrafikāciju. Visi kuģi, kas eh, kuģo pa Baltijas jūru, tiem visiem ir jānodrošina atbilstība augsta līmeņa drošības un vidas standartiem, neatkarīgi no tā, zem kādu karogu tie kuģo. Ir jāveic arī aktīvi soļi uz priekšu starptautiskās jūrniecības organizācijas regulējumu ietvaros, strādājot tālāk pie navigācijas, kuģniecības drošības Cita starpā ņemot vērā arī to, ka arvien vairāk pieaug eh, dažādie naftas transporta reisi Baltijas jūrā, un jāsaka, apstākļi nebūtu nav tie labāki. Tas īpaši attiec uz Baltijas jūras ziemeļu daļu. Baltijas jūras reģiona valstis jau sen ir guvušas starptautiskas vērtības pieredzi pētniecībā un izstrādē efektīvākas darbības var norisināties tad, ja izmantosim jaunas tehnoloģijas ja izmantosim arodu apmācību, un visi šie aspekti ir jāveicina, lai varētu vē, eh, stiprināt arī energo, atjaunīgos energoresursus, energoefektivitāti visos sabiedrības sektoros. Ir vajadzīgs vairāk zināšanas par klimatu pārmaiņām un to sakām uz sabiedrību. Sabiedrībai jābūt gatavai pielāgoties šādām pārmaiņām iniciatīvas jāuzņems arī komercdarbības jomā, bet tāpat laikā jāizmanto vidē draudzīgas tehnoloģijas. Tam vajadzīga, zinām, motivācija. Finansējuma mehānisms Eiropas Savienībā, tād, tāds, piemēram, kā struktūra fondi, ERAB un citi, ir jāvērš uz energoefektivitātes mērķiem un, ener un atbilstīgi drošu energo ražošanu. Pašreizējā ekonomikas lejupslīde ir apturējis reģionu ekonomisko attīstību. Ir jāizteno pasākumi, lai atkal no jauna atjaunot šo ekonomikas izaugsmi. Un nevis, no, le, un, lai izvairītos no tālākas lejupslīdes, ir jāizteno pasākumi, lai reģionu pārvērstu par integrētu pārrobežu darba tirgu, kur būtu taisnīgi pamati taisnīgi noteikumi darba mobilitātei, kom, komercdarbībai, uzņēmumu veidošanai, piemēram, nodrošinot pārskatāmību regulējumā visās valstīs šajā ziņā. Vienlaicīgi ir jārūpējas arī par to, lai ekonomikas attīstība neradītu nelīdzsvarotību darba tirgu un neapdraudētu iedzīvotāju labklājību un sociālā nodrošinājuma sistēmas. Organizētā nodziedzība ir vēl viens, eh, sma, vēl viens smaga problēma. Tas ir drauds pilsoniskai sabiedrībai. Tas, eh, tā organizētā no, noziedzība izpaužas narkotika tirdzniecībā, cilvēku tirdzniecībā, korupcijā un cita veida kriminālos nodarbījumos. Uh, cilvēku nelegāla tirdzniecība ir drausmīga, un mēs nedrīkst, bet jāatceras, ka šie, tas nenotiek, protams, tikai vienā valstī. Te pilnīgi noteikti jau tiek pārieta robeža, tāpēc mums jācī, jācīnās pie kārtības ieviešanas gan šo kontrabandu izcelsmes valstīs, gan tajās valstīs, kur, piemēram, šie cilvēki tad pēc tam tiek pi, eh, pārvesti. Mums ir jācīnās pret eh, tir, cilvēku tirdzniecību starptautiskā mērogā un arī nacionālā mērogā. Priekšādātājs kundze. Nu, tie tikai daži piemēri tiem jautājumiem, ko mēs Baltijas jūras konf parlamentē konferencē apspriežam. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu domāšana lielā mērā saskan ar ziemeļdimensijas perspektīvām, kas paustas attiecīgi arī jūsu dokumentos. Faktiski es pat teiktu, ka te ir ļoti daudz līdzības un ļoti daudz saskarņu, kur varam būt ļoti vienoti reģionāli, nacionāli, vietēji uh, līmeņi. Tie visi ir tādi līmeņi, kur mums ir uh, jāsadarbojas. Un tad es nonāku pie noslēguma komentāriem. Ieinteresētās puses ziemeļa dimensiju virz uz priekšu virkne ieinteresēto pušu, virkne spēlētāju. Un šī daudzpusējība, manuprāt, ir par, kā pierādījums tam, cik pozitīva panākuma var būt ziemeļa dimensija, bet vienlaicīgi tā rezultātā var rasties arī funkcija pārklāšanās un līdzakļu šķērdēšana. Tā jau nebūs pirmā reize, kad to dzirdat, bet esmu pārliecināta, ka mums ir vajadzīgs ar vien, vien sev atgādināt, ka koordinācija vienmēr iespējams uzlabot. Uh, Nedrīkst būt tā, ka katra organizācija dara pilnīgi visu. Nē, mums ir drīzāk jāpieņem tas, ka visas puses būtu ieguvējas, ja mēs apmainītos ar paraugu praksi un nonāktu pie liberālāka pienākumu sadalījuma. E, šāda veida fórums, manuprāt, ir ļoti vērtīgs informācijas apmaiņas. Uh, veids. Varbūt mēs varam vairāk domāt par praktisku raksturu sadarbību informācijas apmaiņā. Varbūt mēs varētu sinhronizēt savas darba kārtības un pienākumus vēl labākā veidā. Varbūt mēs varētu paredzēt pārnacionālas darba grupas vai eh, komandas, kas kopīgiem spēkiem tad varētu risināt jautājumus, kas skar mūs visus. Tālāk rezultāti. Esam saņēmuši kritiku par to, ka nav bijuši pietiekami daudz rezultātu un ka nav bijuši pietiekami taustām rezultāti. Bet jāsaka, ka izvērtējums tomēr rāda, ka plaša resursa apjoma tomēr ir nodota Ziemeļdimensijas projektiem un ka rezultāti pilnīgi noteikti ir bijuši jūtami un tie ir nākuši par labu Ziemeļiedzīvotājiem. Un tīri no praktiskā viedokļa skatoties ziemeļa dimensijā, šāda veida projekti ir jāturpina. Divas izveidotās partnerības ziemeļa dimensijas ietvaros eh, vides jomā un sabiedrības veselības jomā, manuprāt, ir parādījušas, ka tās var kalpot par piemēru citu veidu projektu pārvaldībai. Šīs partnerības nodrošina struktūru projektu identificēšanai, eh, līdzekļu iegūšanai un līdzekļu sadalai saraksts ar noslēgtajiem un projektiem un projektiem, kas joprojām turpinās, manuprāt, tiešām ir iespējams. Un tāpēc mēs atzinīgi vērtējam Ziemeļa dimensijas partnerības izveidu arī transporta un loģistikas jomā, par ko nolēma ministri 2008. gada oktobrī. Nu tātad, galu galā tā viens šķiet, ka ziemeļu dimensija virzās uz priekšu, un mēs, parlamentārieši, nu esam sastapušies, nonākuši pie platformas, no kuras tālāk varam dot uh, ieguldījumu ziemeļu dimensijas tālākā progresā. Paldies par uzmanību! Thank you very much, uh, Mrs. Paldies, Geistrins kundzei! Es domāju, jūsu secinājumi bija patiešām vērtīgi un apliecināja to, ka ir nepieciešams labāk pārdomāt savu rīcību un padomāt arī par mērķiecīgam, kādus rezultātus mēs vēlamies sasniegt. Un šķiet, ka eh, ņemot vērā vakardien dzirdēto, mēs eh, ko tādu noteikti vēlēsim apspriest arī nākamajā Ziemeļdimensijas fórumā. Tagad vēlētos dot vārdu kādam, ko īstenībā jums nav jāstāda priekšā. Pirms divām nedēļām, kad devos ar delegāciju uz Oslo, viņa uh, sēdēja pie darba galda Nacionālajā asamblējā, un man bija visai uh, liels pārsteigums viņu toreiz satikt, un e, šodien viņa uzstāsies Ziemeļdimensijas ietvaros un kā Nacionālās asamblējas locekli, iespējams, tas ir viņas ikdienišķais darbs, bet es viņu toreiz pirmoreiz redzēju tieši šādā amploā, e, vēlējos dot vārdu Martai Solbergas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi. First, for... Vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par eh, fórumu organizēšanu. Un eh, vēlējos pateikties arī par eh, darba ieguldījumu, kas ir veikts Eiropas parlamentā, un jūs ļaujat paraudzīties cilvēkiem arī tālāk par ziemeļu robežu. Mums ir jādomā par to, kas notiek tālajos ziemeļos un ziemeļdimensijā kopumā. Kanāda un ASV atrodas pastāvīgo novērotāju statusā, un tas, protams, piešķir ziemeļu dimensijai jaunu dimensiju, jaunu nokrāsu. Tas ir nepieciešams, lai varētu uh, rast atbildes uz jautājumiem Ziemeļdimensijas sadarbības ietvaros. Ārktikas parlamentārā konference norisinājās pagājušā gada augustā. Tur mēs runājam par uh, veselības aprūpi, piemērošanos klimatu pārmaiņām, jūras politiku un alternatīvu energo avotu rašanu, lai tos varētu izmantot Arktikā. Savā runā vēlējos pievērsties diviem galvenajiem tematiem - cilvēku veselības aprūpei un jūras politikai. Kā parlamentāriešiem mums patiešām ir nozīmīga loma atgādināt savām valdībām un zinātniekiem to, ka cilvēki, kas tā dzīvo uh, Eh, tālajos ziemeļos atrodas mūsu politikas kodolā. Protams, ir jāsniedz viņiem pietiekami labas nākotnes iespējas, tās ir jārada tur uz vietas tālajos ziemeļos un ir nepieciešams, lai iedzīvotāji būtu veseli ir rakstīts ļoti daudz par to, kā cilvēks dzīvo tālajos ziemeļos, kāda ir viņa dzīves apstākļi, un, protams, ir jāizstrādā strateģiski veselības aprūpas plāni Arktikas padomē. Tiek domāts par esošās rīcības sinerģijām un visu rīcības jomu sinerģijām. Es uzskatu, ka veselības aprūpas jomas uh, biežāk apspriešana Arktikas padomē ir nozīmīga prakse, un tas uzlabos gan veselību kopumā, gan arī visu sociālo labklājību un labsajūtu. Ir nepieciešams intensificēt šīs partnerības saites, lai iedzīvotāji varētu gūt uh, labumu nekavējoties. Protams, ir jāapstādina slimību izplatīšanās un ir jāveic informācijas kampaņas, lai varētu cilvēks informēt par veselīgu dzīvesveidu nozīmīgumu. Esmu priecīgi par eh, Kanādas un ASV iesaisti mūsu partnerībā. Es vēlētos redzēt tālāku šo saikņu attīstību, it sevišķi uzlabojot ziemeļos dzīvojošo pamatiedzīvotāju dzīves apstākļus. Uh, Priekšsēdētais kundze, runājot arī par transportu un infrastruktūru, arī šie ir nozīmīgi ziemeļa dimensijas politikas stūrakmeņi. Infrastruktūra ir vitāla, lai varētu radīt spēcīgu un labklājīgu sabiedrību. Ir jāsadarbojas ar visiem partneriem, jāpiesaist investīcijas, un tas varēs nodrošināt pievienoto vērtību. Mums ir jālūkojas vairāk pāri robežām, tad, kad mēs runājam par infrastruktūras projektu izstrādi. Vēl kāds būtisks partnerattiecību stūrakmens ir transporta ass jūras politikā rodas ļoti daudz jauninājumu, ir jauni tankeri, ir jauni kruīzu kuģi, bet tas, ka uh, kūst ledus, palielinās piekļuve jauniem jūras ceļiem, tas pieprasa jaunu transportu ceļu, jaunu virzienu veidošanu. Un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Mums ir jādomā par to, kādi būs starptautiskie noteikumi kuģošanai ledus augstos ūdeņos Ziemeļledus okeānā un vajadzētu garantēt to, ka infrastruktūra ir pietiekami laba attīstīta, lai varētu um, uzņemt pietiekam daudz kuģu un rēķināties ar jaunu transporta līdzekļu palielinājumu. Visbeidzot, mēs visi apzināmies, ka klimata uh, tikšanās Kopenhāganā notiks šogad decembrī. Lai sagatavotos samitam, mēs esam paredzējuši to, ka Dānija vadīs šo konferenci un Zviedrija tieši tajā brīdī būs prezidējušā valsts Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti izdevīga apstākļu sakritība. Mums ir patiešām tāds ļoti silts jūtas pret ziemeļiem. Mums vajadzētu pavaicāt, lai Dānija un Zviedrija ņemot vērā šos būtiskos uzdevumus un abu valstu valdības patiešām uh, runātu par tādu ziemeļu nokrās, ziemeļu dimensiju, lai to neaizmirst šajās tik būtiskajās sarunās, kas notiks 2009. gada decembrī Kopenhāgenā. Paldies par uzmanību! Much, uh... Paldies! Es vēlējos turpināt sanāksmi un došu vārdu pēdējam uh, eh, paneļu runātājam. Pēc tam, protams, būs diskusijas un arī e, jūsu ierosmes uzklausīsim. Došu vārdu. Belista kungam, kurš ir e, Baltijas asamblējas viceprezidents. Paldies priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi, dargie kolēģi. Baltijas asamblējas vārdā vēlējos e, izteikt uh, savu atzinību Eiropas parlamentu uzsāktajai iniciatīvai proti uh, šajā formā diskutēt par ziemeļu dimensiju. Tāpat eh, mani pateicības vārdi ir adresēti mūsu uzņēmējiem Eiropas parlaments, tātad eh, it sevišķi vēlējos pateikties Dajanai Volesai par viņas eh, ārkārtīgi lielo apņēmību un ieguldījumu šajā darbā. Dāmas un kungi, ziemeļa dimensija līdz tak uz citām politikas nostādnēm ir noritējis Eiropas Savienības zīmē Baltijas jūras reģionā. Esmu pārliecināts, ka no pašiem šīs iniciatīvas pirmsākumiem, pirms apmēram desmit gadiem, ziemeļu dimensija tika pavadīta, to pavadīja ļoti daudz nozīmīgu un pozitīvu aspektu. Pirmām kārtām ziemeļu dimensija izmantoja kā tādu formātu, lai varētu norādīt uz to, cik būtiski ir sadarboties Baltijas jūras reģionā atrodošamies valstīm. Otrām kārtām ziemeļu dimensija bija tāda iekļaujoša platforma, fundaments, kuras, kurā iesaistījās Eiropas Savienības dalību valsts, dalību valsts, kas nav Eiropas Savienībā un kandidātu valsts trešām kārtām. Uh, Um, šis ietvars iekļauj sevi ļoti daudzas politikas jomas, kas tiek īstenots tieši šodien un tiks īstenots arī nākotnē, lai varētu veicināt vidas aizsardzību, demokrātiju, labklājības sistēmu reģionā un visbeidzot. Ziemeļa dimensija ir kalpojusi kā tāds instruments, lai varētu popularizēt Eiropas Savienības Baltijas jūras reģionu valsts Eiropas Savienībā. Un man ir radies iespējas, ka apmēram kopš 2002. gada ir tāda ļoti pozitīva attieksme pret ziemeļu dimensiju. Tā tiek uzlūkota kā kaut kas īpašs, un tas ir līdzis mums saprast, ka ziemeļu dimensija var būt pilnībā neatspoguļo tādas modernas sadarbības formas Eiropas ziemeļos. Kāds ir viens no lielākajiem izaicinājumiem Ziemeļa dimensijas iniciatīvai? Ļoti īsā laikā Ziemeļa dimensija pārvērtās no politiskas koncepcijas īstā patiesā politikā, un vēl kāds izaicinājums, kas tiks viests šai iniciatīvai, bija Eiropas Savienības paplašināšanās. Tā pilnībā netika. Uh, ņemta vērā, kad mēs strādājam pie šīs ziemeļa dimensijas koncepcijas. Dāmas un kungi, kur mēs atrodamies tieši tagad? Ņem, vai mēs eh, esam eh, varējuši cīnīties pret pilnīgi visiem no šiem izaicinājumiem? Uh, Eh, politiskie analītiķi uzskata, ka šeit mēs runājam tikai par partnerattiecībām ar Krievijas federāciju, kā reģionālām partnerattiecībām, un eh, liels vairums projekti ir norisinājušies tikai Krievijas ziemeļrietumos. Un, piemēram, daudzas valstis nav pietiekami aktīvi tikušas iekļautas šajā politiskajā ietvarā. Es varu piekrist Erki Tomero, manam somu kolēģim, kas pirms diviem gadiem uzrakstīja rakstu par uh, eh, Ziemeļdimensijas lomu Baltijas jūras reģionu valsts sadarbībā. Un uh, viņš runāja par to, vai šos var uzskatīt par panākumiem. Divi miljārdi eiro tika izmantoti, lai uzlabotu vides standartus, kodoldrošību un daudz vairāk. Dāmas un kungi, kā jau mums visiem ir zināms, ekonomiskā recesija un vispasaules finanšu krīze ir galvenās problēmas, ar ko mēs sastopamies tieši tagad. Tās ir skārušas visu pasauli, bet, protams, papildus tam visam vēl ir eh, klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi un draudi starptautiskajai drošībai. Šī traģiskā aina eh, aicina mūs visus iesaistīties un eh, pielikt savu roku, lai nodrošinātu pozitīvas pārmaiņas gan nacionālā, gan reģionālā līmenī un lai varētu garantēt labklājību un ilgspējīgu attīstību visās valstīs. Tikai rīkojoties kopīgi mēs varam gūt panākumus. Jāpaturprātā tas, ka ziemeļa dimensija ir tikai viens no instrumentiem, kas atrodas mūsu rīcībā, lai varētu uzlabot konkurētspēju labklājību un ieviest jauninājumus pilnīgi visās pasaules daļās. Dārgie kolēģi, tagad vēlējos pieskarties parlamentārajai sadarbībai reģionā runājot par ziemeļu dimensiju, rodas jautājums, vai šis ir tieši tāds neapstrīdams starpvaldību projekts, Sākumā tas varētu šķist pareizi pirmajā acu uzmetienā, bet ir arī vēl citas būtiskas jomas, piemēram, ekonomiskā sadarbība, ārējā drošība, krīžu risinājumi, sadarbība tieslietās un iekšlietās, sociālā labklājība, veselības aprūpe, pētniecība, izglītība un kultūra, vide, dabas resursi, kodoldrošība. Visas šīs galvenās prioritātes atrodas Baltijas jūras eh, reģiona parlamentārās konferences darba kārtībā, bet tāpat tās ir iekļautas eh, darba kārtībā, kas eh, skar sadarbību starp Baltijas padomu un Baltijas jūras valstīm, un arī citu starptautisku organizāciju darba kārtībā. Mums vajadzētu aplūkot arī parlamentārās konferences darba kārtību, tā ir darba grupa, kas nodarbojas tieši ar energo jautājumu un klimatu pārmaiņu jautājumu izskatīšanu. Tāpat ir eh, darba grupa, kas nodarbojas ar sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem, vides un enerģētikas komiteja, kas darbojas Baltijas padomas ietvaros. Es pilnībā piekrītu tam, ka ziemeļu dimensija nav pats eh, galvenais jautājums katra dalību valstu parlamenta darba kārtībā, bet šo parlamentāro uh, organizāciju daudzveidību nevajadzētu novērtēt par zemu uh, ziemeļu dimensijas ietvaros. Es vēlējos uzsvērt, kāds ir parlamentāriešu uzdevums. Viņiem ir jāpalūkojas nākotnē un ir jāizveido pietiekami plašaptverošas ilgtermiņa politiskās nostādnes. Es uzskatu, ka Ziemeļu dimensija ir jāaplūko daudz plašākā kopainā. Mēs parlamentārieši esam atbilst, atbildīgi par nākotnes attīstības tendenču prognozēšanu, un es ceru, ka mēs varēsim šīs uh, saites uh, tikai uzlabot, izkopt tālāk, izstrādāt kopīgas sinerģijas un kopīgu stratēģiju, ņemot vērā jaunās politiskās un uh, starptautiskās realitātes. Dāmas un kungi, noslēgumā es vēlējos pasvītrot, ka šā šādas diskusijas nenovēršami e, varēs e, mums palīdzēt izstrādāt jaunu redzējumu uz to, kā sadarboties nākotnē. Ņemot vērā jauno ziemeļu dimensijas nokrās, es vēlējos pateikties visiem, kas uh, e, organizēja šīs auglīgās debatas. Paldies! Liels paldies vēlistas kungam! Nu, un tagad gribētu lūgt klātesošiem uzdot jautājumus runātājiem, kas līdz šim izteikušies. Fredrikson kungs, lūdzu. Paldies. Gribu uzdot jums jautājumu par situāciju Grenlandē. Mēs jau ļoti daudz te runājam par labklājību, par sociālo dimensiju, bet situācija Grenlandē jauniešiem, jāsaka, ir bijis ļoti grūta. Un tā tas ir bijis jau daudzus gadus. Mums tur ir tāda situācija, ka jaunieši nesaņem iespējas, piemēram, iet, uz, iet skolā, tur ir drausmīga vardarbība, seksuāla vardarbība. Vai tas ir kaut kas tāds, par ko mēs nedrīkstam runāt, vai tiešām mums ir jāizver acis uz šāda veida problēmām? Ja varbūt tomēr vajadzētu sākt debats par šo ļoti sāpīgo jautājumu. Lielas paldies, saka priekšādātāji, paldies par šo novērojumu un ierosinājumu. Es vismaz tā to uztvēru jo tas, ka jūs pieminējāt, pilnīgi noteikti ir jautājums, kas būtu jāapspriež. Jūs nevien, ne, šo jautājumu nevienam konkrēti laikam neadresējāt. Nu, redzēsim, vai te vēl kāds telpā, vai kāds vēl telpā ir, kas vēlas varbūt pieskarties šo jautājumu, varbūt atbildēt uz to. Vai ir vēl zālē kāds jautājums vai komentārs? Vai varbūt vienkārši, nu, kāds paziņojums, lūdzu. Pāvels Sažanovs no Ziemeļrietumu Krievijas. Mums ir šis gala dokuments, un tur tiek uzsvērts, cik aktuāli izveidot partnerību transporta un loģistikas jomā. Jā, šāda veida partnerības izveidošana pilnīgi noteikti ir nepieciešama bet nekā, neskāpēc šeit nekas nav teikts par to, ka mums jau ir, ir partnerība, piemēram, veselības aprūpas jomā, un ka šī partnerība praktiski šodien vienkārši netiek īstenot. Tā tika izveidot, bet tā nedarbojas. Nu, man gribētos dzirdēt ziņotāju referentu domas par to, ko tad varētu darīt, lai veselības aprūps jums partnerība un sociālās attīstības partnerība patiešām sākt funkcionēt un nest, nestu arī labumu. Šeit tika runāts par to, ka lūk tiek sniegta medicīniskā palīdzība, ir tīpaši tā vērsta uz cīņu pret tuberkulozi, aids ziem, Krievijas ziemeļrietumos Bet partnerības tas taču nav. Kā tad tas notiek? Vai nu mēs pārvērtējam savu ieguldījumu attīstībā un partnerībā šai ziņā, vai nu netiek piemērti, piemēr, atbilstīgi novērtēta mūsu darbība. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Tātad jautājums, kā uzlabot sadarbību veselības aprūpas jomā mūsu pilsoņiem ziemeļos. Skatos uz savu kolēģi šeit, es zinu, ka viņš varbūt dos pirmos komentārus un pēc tam došu Gestrīnas kundzei vārdu. Lūdzu, Mārta, jums vispirms vārds. Paldies! Es domāju, ka šis jautājums uh, ir uh, svarīgs Un mēs kā parlamentārieši Ziemeļa reģionā, mēs īpaši daudz nemaz nezinām par tām detaļām, kas norisinās partnerību ietvaros. Un tāpēc mana atbilde šai jautājumā ir šāda. Tieši tāpēc mēs komitejas sagatavošanas komitejā, mēs no tie, kas ir no Norvēģijas, mēs lūdzām mums iesniegt ziņojums par partnerību rezultātiem. Kā jūs redzat šajā dokumentu projektā, tiek izteikts priekšlikums ka nākamajā Ziemeļdimensijas fórumā mēs vēlamies saņemt konkrētus ziņojumus no dažādām partnerībām, kas ir noticis to ietvaros, kādi konkrēti rezultāti, projekti ir īstenoti, kas šobrīd norisinās. Un es ļoti labi saprotu šo jautājumu, jā, jo mums, mēs, mums nav pieejama informācija par šīm partnerībām. Un es ceru, ka nākamreiz, kad mēs tiksimies šī fóruma ietvaros, mēs būsim saņēmuši labus ziņojumus, informāciju, tā lai mēs zinām, kādas tad šīs partnerības praksē ir, ar ko tās nodarbojas. Paldies, Mārta. Geistrīns kundze, varbūt jūs pāris vārdos gribējāt runa, iz, pat, izteikties par šo jautājumu. Paldies, saka Geistrīns kundze, jā, es piekrītu tam, ko, kas nu patika teikts. Mums ir vajadzīgs uzraudzīt to, uh, tos projektus, kas jau ir uzsākti. Un sociālā labklājība pilnīgi noteikti ir viens no fokus elementiem Ziemeļdimensijā. Un tas ir svarīgi. Mums kā parlamentāriešiem mums ir jāsaņem šos konkrētos rezultātus. Bet vēl viens, ko gribēju teikt, ir tas, ka mums ir arī divpusēji projekti valstīs, nu, piemēram, starp Somiju un Krieviju, norisinās virkni projektu šai jomā. Piemēram, īpaši attiecībā uz tuberkulozi, tas ir viens no piemēriem. Bet jā, tas ir tiesa, ka mums ir vajadzīgs vairāk informācijas. Mums ir vajadzīga skaidra aina par visiem projektiem, kas šobrīd tiek īstenot, bet diemžēl šādas informācijas mums šobrīd nav. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nacīmredzot, nu, šis jautājums radīja tādu satraukumu kolēģos, tāpēc tagad eh, Lungrēn kungs uzstāsies un arī runās par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka varbūt es te būšu tāds meža dīvainīts, bet tas nekas. Es uzklausīju visus runātājus gan šodien, gan vakar un man ir radies satraukums par to, ka trūkst tāda fokusa. Viss šķiet šeit ir, ir svarīgs, viss ir svarīgs, viss ir jāpiemina, viss ir jāapspriež sākot no globālās sasilšanas un ko darīt šajā jautājumā, līdz e, cilvēku tirdzniecībai, līdz seksam, vardarbībai Grenlandē un viss cits pārējais. Un mans jautājums tāpēc šai saistībā ir tās, nu parasti taču tiek atzīts, ka ir labi izvēlēties kaut kādu fokusu, sadalīt prioritātes. Mūs, protams, interesē pilnīgi viss, jā, tā ir taisnība, bet ziemeļa dimensijas iniciatīvas ietvaros, taču gal galā galvenajam fokusam vajadzētu būt uz ziemeļa dimensiju. Un es gribētu noskaidrot, kad mēs domājam par to, kas ir Arktika, kas ir tālie ziemeļi, uh, vai tās ir, vai galvenais fokus tad ir uz vides pārmaiņām, jeb tā ir drošības politika un tās aspekti, jeb tie transporta politika, vēl kādas nianses, vēl kāds pirāts, nu jā, vēl kaut kādi jautājumi ir, bet visi šie pārējie jautājumi taču tik konkrēti neietilpst šai fokusā. Ja mēs tagad sākam iedziļināties veselības jautājumos, es domāju, ka es, nu, jāsaka, man šie argumenti nespēja pārliecināt. Un visbeidzot, viens no ļaunākajiem aspektiem, manuprāt, ir tas, un te es varu atzīt, ka es esmu iesaistījies, piemēram, Baltijas jūras problemātikas risināšanā, vai tad tā arī ir daļa no ziemeļa dimensijas un Arktikas reģiona problemātikas? Nu, padomājiet, protams, abi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet vai mēs nevarētu, vai tad mēs varam vienlaicīgi fokusēties uz diviem, trim un četriem jautājumiem, plašiem jautājumiem? Tas ir, manuprāt, diezgan pretrunīgi būtu diezgan bezcerīgi to arī mēģināt izdarīt. Un es atvainojos, ja šeit tagad, eh, nu, kaut kādā veidā kādam sagrauju cerības vai priekšstats, bet es uzskatu, ka viens no svarīgākajiem gan Baltijas jūras reģionā un projektos, gan Ziemeļu dimensijas un Arktikas projektos ir tas, ka svarīgi panākt, lai tajos līdzdarbojas arī Krievija kopā ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm. Un, lai, piemēram, arī Kanādu un ASV iesaistās projektos, tas ir, manuprāt, pats svarīgākais, tas ir pamatjautājums. Nu tad darīsim to, koncentrēsimies tieši uz šiem jautājumiem. Es kopumā nedomāju, ka Islanda vai pat Norvēģija un Kanāda Eh, ir īpaši ieinteresēti Baltijas jūras problemātikā. Šajā jautājumā ir jāiesaista tieši Krievija un Vācija, piemēram. Un tad savukārt, kad runājam par Arktikas reģionu, tad atkal tas viss ir pilnīgi otrādā. Bet nu, mums par šiem jautājumiem ir jāpadomā. Es nesaku, ka tagad es te paziņoju, lūk, mums ir viss jāmaina tagad šādi un šitādi. Nē, es esmu pirmo reizi diezgan eh, esmu nesen iesaistījies šajā. Uh, problemātikā, bet man šobrīd liekas, ka trūkst fokusēšanās. Paldies Lungrēn kungam, saka priekšādātā tālāk došu vārdu Helmans kundzei, un lai viņa parunātu, tad atgriežu nedaudz pie šiem jautājumiem. Helmans kundze, lūdzu. Ja, undskyld. <laughs> Tak for uh, spørgsmålet. Jā, paldies. Priekšsēdētājs kundze, Eh, tika minēts eh, viens punkts - seksuālā vardarbība. Grenlandē. Jā, mēs strādājam pie šīs problēmas un meklējam risinājumus. Eh, situācija nebūtu nav vienkārša. Tad, kad mēs runājam par bērnu audzināšanu un izglītošanu, tad šeit jāsaka, skolā iet visiem ir iespējas. Un pamat izglītība ir nodrošināta, to mēs esam nodrošinājuši un mēs koncentrējamies uz to, lai viņiem tiktu mācītas uh, sabiedrības vērtības, uh, lai viņi mācītos uh, sadarboties jauniešu centros. Es domāju, ka situācija bērnu audzināšanu un bērnu izglītību ir diezgan laba. Mums ir pat jauniešu parlaments, kas tikās pagājušajā nedēļā. Un šajā iniciatīvā bija vērojama ārkārtīgi liela interesētība no jauniešu puses. Es domāju, ka mums vairāk ir jāturpina investēt bērnos un uh, jauniešos, un to mēs darām Grenlandē. Much, uh, Helman. Paldies, Helmans kundze. Un pirms mēs gaidām tātad reakciju un atbildes un atgriežamies pie veselības jautājumiem, es gribu lūgt eh, Kārsīs kungas pārstāv komisiju izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par Grēnlandes jautājumu, mēs vēlamies atgādināt, ka kopš 2006. gada e, Eiropas Savienības Grenlandes partnerība ir ievērojami mainījusies. Eiropas Savienība un komisija ir atsaukusies uz e, vietējās pārvaldības pieprasījumu eh, mainīt finansēšanas virzienu. Mm, tā bija laba izvēle. Mēs noslēdzām jaunu um, nolīgumu ar Grenlandi. Un tiešām eh, lielāks uzsvars ir likts uz izglītību, uz jaunatnes problēmām. So a, a un partnerība darbojas, un um, es gribētu teikt, ka liela uzmanība no abām pusēm tiek pievērsta jauniešu problēmām. Un es jau sākumā gribu teikt, tā uh, ir liela atšķirība salīdzinot ar mūsu sadarbību iepriekš. Mm, pirms tam mums bija mm, sadarbība, kas galvenokārt balstījās tikai uz savas Mm, sadarbību uz zivsaimniecības un zvejniecības jomā, tad tagad mēs koncentrējamies arī uz kapacitātes celšanu, uz eh, demokrātiskas sabiedrības veidošanu, uz jaunatnes problēmām. Un, eh, kas attiec uz partnerībām veselības aprūpē un sociālajā labklājībā, es gribu atzīmēt, ka jau no paša sākuma šī partnerība necenšas aizstāt dažādās iniciatīvas kuras e, uzņemas dažādas ieinteresētās puses par e, slimību prevenciju un e, citiem līdzīgiem aspektiem ziemeļu dimensijas teritorijās. Gluži otrādi šīs partnerības spēlē tādu kā jumta organizācijas lomu harmonizējot un saskaņojot dažādās iniciatīvas, piemēram, Baltijas reģionā, Barents jūras reģionā un citās eh, teritorijās. Tātad saskaņot un, un, un koordinēt darbību, ko veids dažādās padomas, organizācijas, dažādu valstu pārstāvniecības un eh, ziemeļa dimensijas eh, partnerība veselības aprūpē un sociāla labklājībā principā seko šīm te, e, nu, nekomerciālajām mm, nekomerciāliem darbības virzieniem. Tur nav, teiksim, tāda īpaša fonda, kā, teiksim, citiem partnerību projektiem, bet e, pat laikā es gribu teikt, ka mm, šīs te partnerības sasniegums nevajadzētu noniecināt. E, mēs esam spējuši ne tikai izveidot sekretariātu Stokholmā, kas strādā ar veselības eh, aizsardzības, veselības aprūpas jautājumiem, eh, informē cilvēkus eh, dažādās institīvās un notiek arī darba grupas un tikšanās ministriju līmenī, ir izveidota datu bāze Uh, ar Eiropas Savienības līdzekļu starpniecību, un es vēlētos uzsvērt šo punktu, ka tā kapacitāte, kas viņiem ir viņu rīcībā, viņi ir iesaistījuši starptautiskās organizācijas, ANO orga, veselības organizācija un citas, piesaistījušas uh, dažādas divpusējos donors, piemēram, no Kanādas, un mēs esam uh, tiešām pateicīgi par viņu atbalstu. Šī partnerība piesaista eh, šo te dažādo interesēto pušu interesi. Tāpēc es negribētu teikt, ka tā ir, tas ir milzīgs panākums, taču es negribētu arī piekrist, ka tur nav nekāda rezultāta. Tā nekoncentrēs uz infrastruktūru, piemēram, tā kā vīdes eh, partnerība, un tāpēc tās spēja darboties ir ierobežotāk. Paldies Gārsīs kungam! Un tagad Soberkungu, Gerstins kundzi vēlētos aicināt uh, Lundberg kungu. Es domāju, ka jūs arī tā kā vēlējāt, ja radījāt tādu zināmu spriedzi, es arī jūs pēc tam aicināšu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lungrēm kungs uh, prasīja, lai mēs koncentrētos vairāk konkrētāk. Protams, ka eh, šie te dažādi orgāni, organizācijas, institūcijas apvienojas, eh, sanāk kopā, un, protams, katrai no tām ir savs eh, mērķis, savs darbības virziens. Un ziemeļu dimensija šķiet ir daudz labāk fokusēta nekā iepriekšējā ziemeļu dimensija. tā koncentrējas uz šiem te uh, aiz, aiz polārā loka izvietotajiem reģioniem. Un uh, Bet es gribētu uzsvērt, ka uh, ārtiks reģionu parlamentārieši mēs daudzus gadus esam koncentrējušies uz cilvēku dimensiju šai politikā. Uh, nerunājot tikai par lēdu segu un par klimatu un par ledu jūrā, bet tieši par cilvēka aspektu. Un mēs esam veik, pēdējā laikā ir veikt daudz pētījumu, kas notiek piemēram ar baltajiem lāčiem, bet mēs daudz esam pētījuši arī, kas notiek ar cilvēkiem, kas praktiski dzīvo šajā arktiskajā reģionā. Uh, Mm, un kas ar viņiem notiek, ņemot vērā uh, klimata pārmaiņas, tālāk veselība, uh, veselības aprūpas un citi jautājumi ir ļoti svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Also like to, to uh, comment on uh, Vēlējos komentēt par to, ko Lungrēnkungs sacīja par viņu piezīmēm. Es domāju, ka ziemeļa dimensija ir sava veida process. Un, protams, ka ir jākoncentrējas uz dažādām lietām, uz svarīgākiem jautājumiem kuriem pēc tam jāstrādā, un pēc tam jūs varat agrāk vai vēlāk pāriet pie nākamās tēmas, un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām izvēlēties, uz ko tad koncentrēties. Un, piemēram, ir daudz piemēru, kur parlamenta deputāti valdības tiekas un vienojas par to, kas tad ir svarīgākais, uz ko koncentrēties. Manuprāt, viena ļoti svarīga lieta ir vienoties par to, ka jaunas organizācijas mums noteikti nav vajadzīgas. Mums ir jāstiprina tas tīklojums, kas mums jau ir, un jākoordinē mūsu rīcība labāk, nekā varbūt mums tas ir izdevies līdz šim. Mums ir līdzīgas problēmas, mums ir līdzīgas vajadzības dažādos reģionos, piemēram, jūras transporta joma un jūras pārvadājuma drošība. Tas ir svarīgs jautājums Arktikas reģionā, bet tas ir ļoti svarīgs arī Baltijas jūrā. Un mums ir tātad līdzīgas šīs te problemātika, piemēram, ir eh, naftas pārvadājumi, ķīmisko produktu pārvadājumi, sarežģīti bārgi, klimatiskie apstākļi, eh, īpaši ziemas periodā. Tāpēc mums ir vajadzīgi šeit ļoti skaidri noteiktie eh, no, drošības noteikumi. Starptautiskā jūrlieta organizācija ir tā, kas nosaka šos te jūras pārvadājumu noteikumus, standartus. Un mums ir arī virkni, daudz, virkni labu piemēru sadarbībā Baltijas jūrā. Mums ir satelītu navigācijas sistēma, kas nodrošina transportu loģistiku. E, tāda pati līdzīga sistēma var tik izmantot arī e, Ziemeļlēdz okeānā, Arktikas reģionā, e, kur, tās, kur šāda sistēma vēl nav. Un tad mēs runājam par to, ka jākoncentrēs svarīgākām lietām, piemēram, Baltijas jūrā. Vēlētos minēt Baltijas jūras uh, Helkom rīcības plānu. Tā ir programmas, kur mums jākoncentrē šobrīd. Nevajadzētu izgudrot jaunas programmas. Mums vajadzētu koncentrēties to, kas mums ir, piesaistīt līdzekļus šai programmai un pēc iespējas ātrāk realizēt uh, projektus. Ir svarīgi, lai valdības un parlamentārieši tā teikt, rosinātu būt aktīvākiem savus kaimiņus un, un, un skatīties uz šiem te termiņiem, lai tie tiktu ievēroti un lai rīcība un, un projekti tiktu koncentrēti un, un, un lūk, to mēs redzam piemēram Baltijas jūrā, jo ir svarīgi saglabāt vidas, eh, labu vidas stāvokli Baltijas jūrā. Paldies, Kristīnes vēlētos dot vārdu Lēņika kungam. Jā, paldies. Es vēlējos citēt klasiķi. Un es domāju, šis citāts der visām dzīves situācijām. Ideja pati sevi diskreditēja, tad, kad tā tika atrauta no interesēm. Runātājs atkārto to vēlreiz. Un jāsaka, mūsu gadījumā mēs runājam par kopējām interesēm, kādas ir Eiropas Savienībai, Islandē, Norvēģijai un Krievijai. Un nevis par interesēm vispār, jo tādu kopīgu interešu ir daudz, simtiem, varbūt pat tūkstošiem. Bet šeit ir šīs te kopējās intereses Arktikas reģionā, un par to nedrīkst aizmirst. Un tad, kad mēs runājam par partnerattiecībām un partnerībām, uh, tad, protams, tā ir tāda laba un pareiza lieta. Piemēram, vidas aizsardzības partnerība. Partnerība loģistikā lieliski tā arī ir nepieciešama lieta un arī ietilps kopējo interešu jomā. Taču šāda partnerība, kas pašlaik eksistē idejas līmenī, kultūrā, es domāju, kultūras jomā, es domāju, ka uh, šī partnerība ir tā teikt, eh, cieši no informācijas, eh, no, no, no uzmanības trūkuma. Piemēram, ziemeļos dzīvo ļoti daudz uh, mazskaitlīgu, ļoti interesantu, interesantu tautu, bet ja tās, šīs tautas to kultūru izudīs no zemes virs, tad uh, pasauli kļūs nabadzīgāk. Un, lai saglabātu šo ziemeļu tautu uh, populācijas, lai saglabātu šos etnos, lai neļautu tiem izzust, Es gribētu vērst visu klātesošo uzmanību šim aspektam. Te nav runa par kultūru vispār, bet te ir runa par ļoti mazskaitlīgo ziemeļu eh, tautu kultūru. Es domāju, ka ziemeļu dimensija nav tāds konkrēts projekts, tas drīzāk ir tāds virziena vektors, eh, kas norāda, kur būtu jāvirzās risinot šo jautājumu. Tātad vektors, kas norāda četru pušu virzību. Bet, lai pareizi to noteiktu, vienmēr ir jāatcerās kopējās intereses. Paldies! Liels paldies! Tagad vēlētos pateikties visiem, kas izteicās šajā uh, sadaļā, un es vēlētos nolasīt sār, runātāju sarakstu, tātad tiem, kas ir pieteikušies runāt, Pirņenko kundze, Helmans kundze. Brorby, uh, Mr. Christiansen, uh, Mr. Hugard and Mr. Bezan. Um, I would, since Um, on, on Un tā tad jūs redzat, ka šeit uh, sēdvietas skaits zināmā mērā ierobežots uh, šeit priekšā. Tādēļ es vēlētos lūgt jūs runāt no vietas. Un tāpēc Pirņēnko kundze pirmā lūdzu. Paldies, vai man var dzirdēt? Es vēlējos pateikties fóruma organizatoriem pirmām kārtām. Un gribēju pateikt, ka šodien mēs patiesi apspriešamies par tiem eh, uzdevumiem, kas ir jāveic gan Ziemeļu valstu, gan Baltijas jūras valstu uh, parlamentāriešiem. Gribēju atzīmēt, ka mūsu sadarbība ir kļuvusi praktiskāka šīs dienas konference pierāda, cik ļoti ieinteresēti esam veikt konkrētus reālus projektus, kas ir būtiski mūsu valstīm, gan ņemot vērā iekšpolitiku, gan ārpolitiku. Tie ir būtiski gan nevalstiskām organizācijām, gan valdības struktūrām un, protams, arī reģionāliem politiķiem. Mēs tagad uh, esam iepazinušies ar darba rezultātiem, bet saprotam, ka ir arī jābūt pilnveidošanas procesam. Jāņem vērā tas, ka mums ir nepieciešams uh, labāk, uh, precīzāk koordinēt savu darbu, izstrādāt konkrētus kritērijus, kā izvēlēties projektus pilnīgi visās jomās, gan loģistikas jomā, uh, sociālajā jomā, un es gribēju to uzsvērt, eh, tam pieskārās ļoti mm, attaisnot vairāk kolēģi un daudz to arī pamatot kritizēja. Gribēju teikt, ka veselības aprūpes, izglītības, kultūras projekti eh, ir uzsākuši savu darbu, eh, un tas ir noritējis visai veiksmīgi arī divpusējā jomā. Esam arī guvuši pietiekam daudz pieredzes Man šķiet, ka ņemot vērā kopīgos politiskos mērķus, mēs no tā nevaram izvairīties un nedrīkstam to darīt. Un tagad mēs jau sākam strādāt pie reāliem projektiem, nevis pie, tikai pie plānošanas. Un tas ir arī darba iznākums. Jebkurš, eh, kas tagad atrodas zālē, ir politiķis. Politiķis ko ievēlēja mūsu pilsoņi, un eh, viņam tagad ir jāveic darbs nacionālais parlamentos. Šo iespēju mums sniedz vēlētāji, un tagad mēs varam darboties arī starptautiskajā arēnā, eh, lai varētu rūpēties par labklājību, ne tikai par eh, pleduslāča labklājību, bet arī par visu cilvēku labklājību. Es atvainojos, ka izmantoju jau tādus teicienus, kas šeit izskanēja. Ja mēs runājam par ziemeļu dimensijas attīstību, šis e, process virsās uz priekšu visai dinamiski, un ja mēs runājam par ziemeļu dimensijas politiku, ir pirmām kārtām jārunā par konkrētas darbības koordināciju. Šī darbība ir novērojama ziemeļu valstīs e, cilvēku vārdā un cilvēku labā. Tās problēmas, kas tiek apspriestas šodien, Ziemeļdimensijas ietvaros tiek apspriests arī valstu parlamentos. Un e, šī apspriešana izkristalizējas dažādās parlamenta iniciatīvās. Vakardien tām jau pieskārās Vasīļeva kungs, Nikolājeva kungs, kas abi ir Krievijas federācijas pārstāvi. Un es vēlējos atzīmēt, ka šādas kopīgas apspriešanās mums ir ļāvušas atrisināt jautājumu par to, kā organizēt īpašas parlamentārās konferences. Viena norisināsies māja beigās, Sirtifkari, runāsim par ziemeļa dimensijas attīstības iespējām, iesaistot ne tikai ziemeļu valstu parlamentāriešus, bet arī cilvēks no reģionāliem parlamentiem. Un tāpat Eh, vēlējos atsaukties uz to, ko vakardien minēju pastāvīgās Baltijas jūras reģionu valstu komitejas sanāksmē. Mēs jau eh, ne tā nejauši, tā nebija sakritība, ka 31. martā mēs pieņēmām lēmumu starptautiskajā konferencē par parlamenta dimensiju. Es vēlējos uzsvērt, cik būtiski ir īstenot konkrēts projekts, piemēram, tāds projekts kā Nord Stream cauruļvads. Un Eiropas komisija šim projektam piešķīra Trans-Eiropas energotīklu statusu. Uh, projekta realizācija nozīmēs gāzes importa diversifikāciju Rietuma Eiropā un, protams, nodrošinās arī energo apgādes garantijas. Protams, tas varēs uzlabot visas Eiropas energo apgādes drošību. Šajā, uz šo konferenci ir uzaicināti Eiropas parlamenta deputāti, valstu parlamentārieši, Eiropas komisijas darbinieki, cilvēki no Ziemeļu padomes, uh, Eh, pārstāvi no Baltijas jūras reģionu konferences, un projekta ietvaros ir paredzēts doties uz vienu no eh, Sibīrijas gāzes iegūs vietām. Es vēlējos jūs aicināt piedalīties šajā konferencē, kas norisināsies 31. martā, un ceru, ka tādā veidā es jūs varēšu iepazīstināt ar daudzām problēmām, kas norisinās līdztekus eh, gāzes cauruļu vadam. Uh, Es ceru, ka mūsu sanāksmu laikā, konferencēs, dažādās pastāvīgajās komisijās mēs paši ar savām acīm varēsim. E, pārliecināties par to, kas notiek, un Eiropas eh, valstu vadošie eksperti varēs projektu novērtēt pēc iespējas bezkaislīgāk. Tā ir reāla darbība, reālas aktivitātes, kas pierāda to, cik ieinteresēti esam garantēt eh, ilgspējīgu ziemeļu attīstību, radīt cilvēkiem labklājību, labus dzīves apstākļus, garantēt drošību un garantēt arī socioekonomisko attīstību, piedalīties, eh, iesaistot šajā procesā pēc iespējas lielāku parlamentērišu skaitu. Atgriežoties pie pirmā parlamentārā fóruma, tas tika minēts gan vakardien, gan šodien, eh, runājot par mm, ziemeļu dimensiju, vēlējos pasvītrot, ka visiem ir nepieciešams organizēt darbu labāk, sistemātiskāk, veidot šādu parlamentāro fórumu pēc iespējas biežāk, regulārāk, lai varētu padziļināt eh, Eiropas, reģ, Eiropas valstu reģionālo parlamentu sadarbību, lai varētu integrēt uh, labāku institucionālo sadarbību, uzlabojot dzīves apstākļus ziemeļos. Mums visiem kopīgi ir jādrot atbildes uz šiem jautājumiem, kuru priekšā atrodas visa pasaula un Eiropa. Mums nevajag jaunas nošķirošas robežas. Mums ir nepieciešama koordinācija, profesionāla pieeja. Ir darbs labāk jākoordinē в нашем будущем. Jo mūsu pilsoņi ir paļāvības pilni, viņi cer uz drošību, uz attīstību, aizsardzību. Un pirmie soļi, kas ir tikuši spērti uz šīs zemes, es domāju, tie ir pamatoti. Un, protams, mēs darba laikā varēsim izvērtēt konkrētus projektus un darbības, un es domāju, ka šis, tas mums ir pa spēkam. Es ceru, eh, ka mēs viens eh, otru, cits citu saprotam, saprotu, ka šīs diskusijas arī ir veltītas eh, valstu attīstībai mūsu cilvēku labā. Paldies! Um, liels paldies, un liels paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties konferencē. Tā norisināsies Sanktpēterburgā, un es ceru, ka daudzus no jums es martā atkal tur satikšu. Jā, jā, ielūgumi jau ir izsūtīti, saka Krievijas pārstāve. Uh, Vēlējos dot vārdu Helmans kundzei, kas ir Ziemeļrietumu padomams vicepriekšsēdētāja lūdzu. Mange tak, fru formand. Tak for deres store gæstfrihed. Priekšsādātāji, paldies par jūsu viesmīlību. Un liels paldies, ka izveidojot šo Ziemeļa dimensijas parlamentāro fórumu. Ziemeļrietumu padoma vēlas veicināt resursu ilgspējīgu izmantošanu Arktikas reģionā. Mēs augstu vērtējam šo iniciatīvu, tas ir lieliski. Grenlandē tas ir īpaši svarīgi. Mans vecais tēvs dzīvoja eh, laukā, dabā, un viņš zināja, ko nozīmē šāda ilgtspējīga izdzīvošana. Un toreiz šis vārds ilgspējīgs pat vēl nebija izveidots. Arktikas sabiedrība kopiena ir ļoti neliela, un tā, protams, Arktikas reģions nav blīvi apdzīvots. Mēs dzīvojam dabā, mēs dzīvojam pie dabas krūts, un tur ļoti bieži sajūtams klimata pārmaiņu saks. Tās ietekmē tradicionālos izdzīvošanas veidus, ir grūti turpināt eh, šādu izdzīvošanu. Nu, piemēram, roņu medniecība ir viens no jautājumiem Un ir jau vēl citas lietas, kas apdraud mūsu iztiks pašus pamatus. Nu, piemēram, roņu medības Grenlandē tiek īstenots pamatojas uz ilgspējīgs process un tās ļoti cieši uzraugs starptautiskās organizācijas. Medību metodas Grenlandē ir ļoti efektīvas un humānas. Un tomēr Eiropas Savienība apsver iespēju uh, aizliegt roņu ādu, tirznie, roņu ādu produktu tirzniecībai tās teritorijā. Tas vēl tālāk ietekmēs un grauz Grenlandes iztiks tra tradīcijas. Tā ir tāda milzīga propaganda. Un tā tas ir risinājies jau kopš 93. gada, kad tika noteikts daļais aizliegums Eiropas Savienībā. Uh, un gal gal ir jau nodrošināt šie izņēmumi inuītiem, bet mums tomēr šeit ir jāstops ar milzīgām grūtībām. Esam nobažījušies par to, ka potenciāli šāda veida aizliegumam var būt pilnīgi iznīcinošs efekts uz mūsu kopienu, jo, jāsaka, mums nav nekāds alternatīvs nodarbinātības formas pieejams Grenlandē. Grenlandē roņu medības nav tikai tāds uh, sporta medību variants. Nē, mums jau nav tā, ka mums vajadzīga tikai šī roņu āda. Me, te roņi tiek medīti arī gaļas dēļ un citu produktu dēļ, kas pabaro gan, medi, gan pašus medniekus, gan suņus, kas valk ragavas. Uh, Tātad tie tiek pilnībā izmantoti. Nu, piemēram, ja mednieks noķer sešus roņus, tad tādā gadījumā viņam ir nauda, ko bar barot savu ģimeni, viņam ir iespēja nopirkt ieroči, kas vajadzīgi tālākām medībām. No tiek nodrošināta ģimeņu iztika, un roņu medības ir daļa no tradīcijas ienīt kopienā, tā ir daļa no kultūras mantojuma. Eiropas Savienības mēroga aizliegums roņu ādu produktu tirniecībai veidot ne tikai lielus draudus šai mazajai, jūtīgajai arktiskas, arktikas kopienai, bet tas radītu draudus arī mūsu kultūrai un identitātei. Nu, un tāpēc būtu ārkārtīgi svarīgi tajā brīdī, kad runājam par ilgspējīgu resursu izmantošanu, domāt ne tikai pie Eh, ne tikai par eh, neilgspējīgu resursu izmantošanas izbeigšanu, bet mums vajadzētu vienlaicīgi atzīt arī Arktikas iedzīvotāju tiesības uzturēt savu kultūru un veidot arī tādus pamatus resursu izmantošanai un to resursu izmantošanai, ko daba mums ir dāva, dāvājusi. Tie vienmēr ir bijuši, šie resursi vienmēr bijuši mūsu iztiks pašos pamatos. Uh, Un uh, saku jums tāpēc tomēr lielu paldies par to, ka izrādāt interesi par Grenlandu. Un paldies, ka devāt man vārdu. Thank you. Paldies, saka priekšsādātāji. Paldies Helmans kundzei par šo informāciju. Un fórumam, par to, ka izklāstījāt fórumam, par ko tad īsti ir runa, kad runājam par kultūru, arktikas kopienām un šo iedzīvotāju tiesībām uz izdzīvošanu. Paldies! Un tagad došu vārdu Jāgio kungam. Viņš ir pārstāvis no Pēterburgas asamblēs. Sanpēterburgas tātad. Godātā priekšsēdātāja, godātie kolēģi. Pirmām kārtām gribētu teikt, ka piekrītu visiem tiem pateicības vārdiem, kas tika pausti šī fóruma organizatoriem. Paldies par silto uzņemšanu, par to, ka devāt mums šo iespēju līdzdarboties e, ziemeļu dimensijas problemātikas apspriešanā. Daudz kas cits runāts gan vakar, gan šodien, un tas ļoti sasaucas ar manu viedokli un manu perspektīvu. Un par to esmu nevienreiz vien runājusi visās iepriekšējās sanāksmēs, tikšanos laikā un tā tālāk ne, reiz vien esmu runājis par to, ka ir nepieciešama īpaša līnija, īpaša budžeta kategorija Eiropas Savienībā, arī Krievijā, Norvēģijā un Islandē, kas strādātu ar Ziemeļdimensijas projektiem. Esmu to teicis daudz kārt jo bez šādas budžeta līnijas nebūs iespējams sasniegt pastāvīgus līdzekļu apjomus, pietiekam lielus eh, panākumus šādu svarīgu projektu īstenošanā. kā atbilde vakar bija, tika dota šāda, lūk, līdzekļi ir, bet tad es gribu uzdot šādu jautājumu, diemžēl gan Hermanu kungu vairs nav šeit klāt. Uh, Es vakar ar viņu diezgan produktīvi diskutēju par šo jautājumu, un es gribēju šo jautājumu atkārtot arī šeit. Ja jau nauda nauda ir, ja ir līdzekļi, tad kāpēc līdz šim netiek finansēts, piemēram, Ziemeļdimensijas institūta atvēršana? Šo institūtu bija paredzēts veidot uz Sanpēterburgas universitātes pamatiem. Tā bija Krievijas federācijas iniciatīva šādu institūtu izveidot, to atbalstīja visi uh, Ziemeļdimensijas programmas dalībnieki un vēl vairāk par šo iniciatīvu runāja arī Pēterburgas gubernātori pirmajā ministru tikšan, pirmās ministru tikšanās laikā pagājušajā gadā Sanpēterburgā oktobrī. Nu, bet redz, ja nav līdzekļu, tad nekas nenotiek. Bet, lūk, man tā atbilde tika dota, ka līdzekļi ir. Es domāju tā, ja būs budžeta līnija, gan Eiropas Savienībā, gan citur, gan Krievijas budžetē, gan Norvēģijas budžetā, gan Īslandes budžetā, tad šāda veida budžeta līnija, zināmā mērā, disciplinēs valdības, disciplinēs eh, projekta dalībniekus un arī nodrošinās pārskatāmību atskaitīšanos parlamentu priekšā. Īpaši ņemsim vērā, ka šobrīd atrodamies finanšu krīzes apstākļos. Uh, Un esam pārliecinājušies par to, ka valstu nozīme ekonomikas un politikas attīstības jomā, gan katrā valstī atsevišķi, gan kopā ir ļoti liela. Kad runāju par budžeta līniju, kas būtu īpaši veltīta ziemeļu dimensijai, es nebūtu neizslēdzu iespēju privātu kapitālu izmantošanai no citām valstīm, no tādām valstīm, kas nav ziemeļu dimensijas oficiāls dalībnieces. Nē, gluži otrādi, manuprāt, budžeta līnijas izveidošana zināmā mērā dotu pat kaut kādas garantijas citu valstu ieinteresētībai, citu valdību ieinteresētībai, un arī no privātās puses šādu projektu līdzfinansēšanai. Vakardienas un šodienas apspriedas, manuprāt, izvirzīja vēl virkni jaunas problemātikas, piemēram, mūsu izpratnē par to, kas tad ir ziemeļa dimensija, un pirmām kārtām es gribētu šeit runāt par Baltijas jūras stratēģiju. Vakar sanāksmē pastāvīgā paplašinātajā komitejas sastāvā par Baltijas jūras stratēģijas uzdevu jautājumu uh, darba grupas vadītājam, kas gatavo Baltijas jūras stratēģijas projektu par to, vai Baltijas jūras stratēģija ir pastāvīga, patstāvīga programma, jeb tā ir daļa no ziemeļa dimensijas. Tad tika dot atbilde, ka Baltijas jūras stratēģija ir patstāvīga programma, un tā vienlaicīgi ir arī daļa no ziemeļa dimensijas. un tāpēc mums ir vajadzīgs iesaistīt lūk tur arī Krieviju, eh, un Krievija ir ziemeļdimensijas ietvaros. Bet es iedomājos tā, ja Baltijas jūras stratēģija ir patstāvīga un tikai Eiropas Savienības stratēģija, tad tādā gadījumā eh, zināmā mērā pēc būtības šī ideja burtiski sabrūk, ziemeļdimensijas ideja sabrūk. Jo mēs taču šeit runājam par tādu kompleksu ideju kopumu un Baltijas jūras stratēģija, uh, Arktikas reģions un visi šie aspekti veido ziemeļu dimensiju. Un tāpēc šai saistībā rodas jautājums. Kas tad koordinēs visu šo darbu? Jo viens, no, viena no globālākajām problēmām mūsdienās ir tas, ka ir nepieciešama globāla un reģionāla pārvaldība gan globāliem, gan reģionāliem procesiem. Es piekrītu tam, ka mums nav vajadzīga jauna institūcija, jā, bet es gribētu vaicāt, bet kurš tad koordinēs šīs te trīs daļas, šos trīs virzienus? nu, visā šai milzīgajā ziemeļu reģionā. Tas ir ļoti plašs. Baltijas stratēģija, ziemeļu dimensija un Arktikas reģions. Piekrītu tam, ka parlamentārais fórums varētu kalpot par platformu dialogam, sadarbībai starp, līdz, starp līdzdalībniekiem. Un tāpēc es priecājos, ka šeit lūk tiek arī jau gatavota rezolūcija, kur lūk arī kolēģi jau aicināja parlamenta fórumu dalībniekus piedalīties arī otrajā fórumā 2011. gadā. Un man ir tomēr radies, radusies ir vēl virkne jautājumu. Diemžēl arī Tors kundze ir, diemžēl aizbraukusi, nepaspēja viņai uzdot jautājumu, jo viņa teica, ka viņa ir optimista. Tāpēc, ka parādīsies arī austrumu partnerības programma, un viņi šeit pauda optimismu, it kā austrumu partnerība varētu kaut kādā veidā dot impulsu arī ziemeļu dimensijai. Es šaubos par to. Es tāpēc uzdodu šo jautājumu, cik lielā mērā pietiks finanšu spēka, finanšu līdzekļu Eiropas Savienībai, lai īstenotu šādas daudzas programmas, daudzskaitlīgas programmas - Ziemeļa dimensija, Austrumu partnerība, Vidusjūras partnerība, Donavas stratēģija un tā tālāk un tā joprojām. Nu, es pie tā varbūt arī apstāšos, bet eh, tas saistībā ar to, ka vakar kāds no runātājiem, kas no pirmiem runātājiem teica, ka, lūk, runājot par ziemeļu dimensiju, mums nepieciešams skatīties, ģe, skatīties uz ģeopolitiskajiem jautājumiem. Nu, man tieši šādi ģeopolitiski raksturi jautājumi arī ir saistīti ar visām šīm daudzskaitlīgajām programmām citos reģionos. Vēl vairāk kad runājam par finansējumu, un tam atkal pie tā ir jāatgriežas, es jau vienmēr esmu teicis, ka, lūk, mēs taču dzīvojam pēc principa, ka šobrīd Eiropas Savienības eh, prezidentūra ir Ziemeļvalstīm, un tā tad Ziemeļdimensija saņēma papildus uzmanību un impulsu. Bet tikko prezidentūra nomainīsies un to pārņēs, piemēram, kādu no dienvidu valstīm, uzsvars lielā mērā zudīs. Un vakar es to dzirdēju. Vakardien runātāji par to arī runāja. To teica arī Diana Volisa, kas teica, lūk, pēc pusgada prezidentūra būs Zviedrija, un tad gan būs papildus uh, motivācijas ziemeļdimensijām. Nu, piemēram, pēc tam būs Portugāla, un nu, es nezinu, kas tur īsti būs, pēc tam, pēc tam būs Portugāla, un lūk, un uzsvars būs pavisam cits, bet lūk, tātad, ja ir šis īpašais uzsvars, tad gan Eiropas Savienība, gan citi Ziemeļa dimensijas programma dalībnieki būtu daudz, būs daudz vairāk ieinteresēti pildīt eh, šīs apņemšanās saistības gan parlamentos, gan budžeta ietvaros. Ne, nu, runāt jau varētu daudz un varētu ilgi par to runāt, bet eh, vienu, to tomēr nedarīšu, bet vienu gribēju pateikt. Es gribēju teikt, ka patie, faktiski ne, nevar piekrist Lundgren kungam, kurš teica par to, ka mēs bieži vien nodarbojamies ar globālām problēmām un neesam pietiekami koncentrēti, eh, neņemam vērā šos dažādos skatu punktus, nu, piemēram, globālā sasilšana ir taču arī cits viedoklis. Pastāv arī tāds viedoklis, ka globālās sasilšanas vien nav. Un šodienas avīzē International Herald Tribune bija raksts, kur diezgan pretrunīgi viedokļi tika pausti. Tur eh, bija gan bijušais ASV pre, prezidenta palieks Sals Gors, tur izteicās. Uh, Un tur bija arī virkne citi viedokļi atspoguļoti attiecībā uz klimatu sasilšanu. Nu, varbūt mums vajadzētu atšķirīgi skatīties eh, tieši uz šo, atsevišķi skatīties tieši uz šo problēmu, apsvērt šos atšķirīgos viedokļus. Jo tā, protams, ietekmē visu ziemeļu reģionu. Nu, un visbeidzot, galvenā par, galvenais parlamentu uzdevums ir pieņemt lēmumus, deleģēt, nevis pašiem īstenot projektus. Un, diemžēl, diemžēl, mums nav kopi, kopīga darba, nav kopīga centiemu pie kopīgu likumdošanas aktu izstrādes. Un tas taču ir parlamentu uzdevums. Paldies par uzmanību. Paldies. Jāgies kungs. Mēs atzīmējam jūsu mm, komentārus, un es domāju, ka atbildīgi cilvēki ir atzīmējuši to, ko jūs sacījāt par budžeta piešķīrumiem, un es domāju, ka tālāk varētu dot vārdu Grebikundzei, kas pārstāv Bārenca e, jūras reģionu tīklu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! ļoti ilgu laiku mēs runājam par divām krīzēm - finanšu krīze un vīdes krīze, klimata pārmaiņu process. Mums ir liels izaicinājums tālajos ziemeļos. Tas, protams, atvērs jaunus eh, kuģošanas maršrutus, eh, tālajos ziemeļos, bet tas palielina piesārņojumu un kuģu avāriju risku. Tas eh, dod eh, pieeju arī jauniem dabas resursiem, taču medaļai ir arī otra puse pastāv briesmas, tiek apdraudēts eh, to cilvēku dzīvesveids, kas dzīvo tālajos ziemeļos. Un šeit es domāju eh, pamatiedzīvotājiem, kas eh, faktiski piekop naturālo saimniecību un arī tiem, kas pārtiek no zvējas. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem pret dabu. Finanšu krīze nedrīkstētu uh, apturēt darbu pie klimata jautājumiem un uh, sagatavošanas procesu Kopenhāgenes konferencē par klimatu, jo ar klimata pārmaiņām ir jācīnās globāli. Mēs arī uh, gan Bārens, gan Baltijas jūras reģionos varam darīt vairāk, izmantojot uh, eh, ziemeļdimensijas ietvaru dažādās partnerības. Uh, piemēram, vīdes jomā ir svarīgs instruments, lai panāktu labāku situāciju klimata jomā, vidas jomā un radītu labākus dzīves apstākļus cilvēkiem reģionā. Saistībā ar tiem lēmumiem, kas attiecas uz krīzes seku mīkstināšanu, šeit arī mums ir jāveic attiecīgi pasākumi bet visu laiku tas ir jādara domājot par klimata situācijas uzlabošanu. Eh, sadarbība Bārens jūras reģionā ir uh, tiešām tāds stūrakmens sadarbībai ziemeļos ar sešiem miljoniem iedzīvotāju, eh, mēžu resursiem, zīvju resursiem, izrakteņiem, derīgiem izrakteņiem, uh, naftu, gāzi. Tātad šeit jāveido šī sadarbība uh, starp cilvēkiem, augstākās izglītības jomā, sociālajā jomā, bet mēs, protams, varam darīt vēl vairāk. Pagājušā gada beigās tika panākta jauna vienošanās par eh, drošības situācijas uzlabošanu Barents jūrā, un šajā e, nolīgumā ir atzīmēta ne tikai rīcība ārkārtas eh, situācijā, bet jo mēs redzam, ka šeit palielinās eh, tātad kuģošanas un jūras transporta aktivitātes, bet vīde šeit ir ļoti viegli ievainojama. Un šāda veida sadarbība ir ļoti liederīga, un to var izmantot arī citās ziemeļdimensijas eh, no eh, sektoros. Pagājušā gada konferences Sanktpēterburgā deva jaunu impulsu tālākam darbam un e, partnerības vidas jomā un sabiedrības veselības un e, labklājības jomā tika apstiprināts atkārtot. Te pašā laikā tika veidot jauna partnerība transporta un loģistikas jomā. Un atskatoties uz e, ziemeļa reģiona kārti, var redzēt, ka teritorija ir milzīga. Un nepietiek tikai ar transportu ziemeļu, eh, dienvidu virzienā ir jātīst arī transporta sakari no austrumiem uz rietumiem un jāstimulē ilgspējīga ekonomiskā izaugsme vietējā un reģionālā līmenī. Es uzskatu, ka arī iespēja veidot partnerības e, kultūras jomā ir ļoti svarīga. Kultūra ir pamats e, cilvēks savstarpējai sadarbībai, un tā ietver arī ziemeļu pamata iedzīvotājs ziemeļu tautas vispozitīvākajā veidā. Un uh, Arktikas padomes uh, Eh, darbs, eh, kuru vadīja Krievijas prezidentūras ietvaros eh, Lavrokungs, Krievijas ārlietu ministrs, tika vērsta tieši uz ziemeļu pamatu iedzīvotāju kultūras jautājumiem. Un svarīgi ir šī te konference, kas notiks maijā Sanktpēterburgā, par ko jūs dzirdējāt šeit. Es domāju, ka e, šī pirmā parlamentārā fóruma rezultāts Briselē dos savu nozīmīgu ieguldījumu e, reģionālajai parlamentārajai konferencē. Paldies par uzmanību! Paldies, e, liels paldies, Brabikundze, par komentāriem. Tālāk došu vārdu Kristiansena kungs, ka, Kristiansena kungam, kas ir e, Norvēģijas parlamenta deputāts un pārstāv arī Ārtikas reģiona padomu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties par ļoti interesanto ievadu un komentāriem, kas balstās uz šiem ievadvārdiem. Es pats ļoti augsti vērtēju to pieaugušo politisko uzmanību, kas tiek pievērsta Arktikas teritoriju jautājumiem. Un es nedomāju, ka šī uzmanība mazināsies raugoties nākotnē Protams, ka ir noteikti politiskie, politiskie veidojumi, politiskās organizācijas, kas veido um, šo sadarbību. Un faktiski um, no vienas puses tā ir kā ir arēna sadarbībai, no otras puses uh, tā varētu kļūt par konfliktu arēnu. Taču ne tajā virzienā mums vajadzētu iet. Lengrēnkungs, piemēram, šodien uzdeva ļoti interesantu jautājumu par to, ka trūkst šīs te koncentrēšanās. Un, protams, ka starptautiskā politika, tāpat kā vietējā politika un politiskie jautājumi, um, ir vērsti uz politiskā uh, konsensa panākšanu. But... Nu, tur varbūt mums drusku trūks šīs koncentrēšanās un fokusēšanās. Bet nevar sūdzēties par uzmanības trūkumu. Mums ir politiska atbildība. Mums ir jābūt atbildīgiem par attīstību. Un mums ir jāspēj sadarboties dažādos līmeņos. Un ir ārkārtīgi svarīgi um, izvēršot diskusiju par parlamentu deputātu iesaistīšanu dažādos līmeņos, kā arī reģionu pārstāvu iesaistīšanu. Un mums nav nepieciešams veidot jaunas politiskas organizācijas vai vēl kādas citas organizācijas. Mums ir, protams, jāuzņemas uh, papildus atbildība, jo dažādie ar kas jautājumi piesaista politisko uzmanību. Enerģētika varbūt šeit ir vissvarīgākais vārds. Protams, ka mēs varam runāt un mums jārunā par klimata uh, pārmaiņu izraisītajām sekām, protams, jārunā par gāzi un naftu, par uh, situāciju ar to, uh, Eh, kā mēs attīstam atjaunīgo enerģiju izmantošanu, vīdes jautājumu, drošības politika, transporta politika, bet tomēr es domāju, ka atslēgas vārds visā šajā ir enerģētika. Un Startautiskā enerģetikas aģentūra mm, ir novērtējusi, ka apmēram viena ceturtā daļa no atlikušiem nafts un gāzes resursiem pasaulē uh, slēpjas tieši Arktikas reģionā. Un ja mēs šīs aplēses savienojam ar a, situāciju, kad pieaug pieprasījums pēc energoresursiem, un tas notiek ātri, un tiek vērtēts, ka a, šis pieprasījums pieaugs par 50-60% līdz 2030. gadam, un tas savukārt nozīmē, ka šis reģions, eh, uzmanība, kas tam tiek pievērsta, eh, kļūs vēl lielāka. Un šajā sakarā tālākas sadarbības eh, veidošana ļoti svarīga. Mums ir jāveido šī pārobežu sadarbības kapacitāte, vides standarti, tehnoloģiskie standarti. Uh, un jādara tas visaugstākajā iespējamajā līmenī un vislabākajā kvalitātē. Mums ir jāizmanto šī ieinteresētība, lai mēs aizsāktu procesu, kurā saistībā ar vajadzību pēc jaunām atjaunīgām e, enerģijām sāktu veidot attiecīgo infrastruktūru Arktikas reģionā, lai varētu savienot dažādos reģionus arī runājot par Kanādu, ASV un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir liels izaicinājums, gan politisks, gan ekonomisks, atrisināt šo pieaugošo nepieciešamību pēc energoresursiem visā pasaulē. Un ir tikai dabiski, ka rodas jautājumi par to, kā pieiet šim eh, izaicinājumam, vai mums būtu no tā jābaidās. Drīzāk ir jāizpēta iespējas. Un es domāju, ka Arktikas sadarbības eh, padziļināšana būtu tāds eh, mērķis, uz ko mums vajadzētu iet. Stingrāk koncentrējoties arī uz ne, nesaistošiem eh, lēmumiem un pasākumiem uz projektu finansēšanu. Projektu finansēšana arī ir svarīgs aspekts. Es nedomāju, ka būs kādas problēmas rast finansējumu gāzes un naftas resursu izpētēji. Tas vispār nav nekāds izaicinājums un tā nav problēma. Bet, tad, kad mēs runājam par atjaunīgo, atjaunīgiem enerģijām, tad situācija ir savādāka. Un, ja ļausiet man priekšsēdētājs kundze, es minēšu kādu uh, sabiedriskās domas aptauju. Eh, Norvēģijā Bārens jūras reģionā, kas norādīja, ka 62% respondentu uzskata, ka Krievija un Norvēģija varētu veikt eh, tātad naftas produktu uh, Uh, iegūs izpēti mm, Bārens jūrā un vispār Arktikas reģionā. Un visbeidzot, es domāju, ka šajā sakarā runāt par politiku Arktikas reģionā vajadzētu turpināt šo sadarbību, un eh, šai politikai vajadzētu būvēt tiltus starp austrumiem un rietumiem. Much, uh, your... Paldies Kristiansen kungam par uh, izteikumiem. Ļoti labi, ka jūs teicāt, ka vajag vairāk koncentrēties uz sadarbību, protams, tāpat neaizmirstot izaicinājumus un iespējas tālajos ziemeļos. Došu vārdu nākamajam runātājam, un man liels prieks dot vārdu Hojogorkungam, kas ir uh, Rietuma Ziemeļu padomas priekšsēdētājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es nāku no eh, Ferēru salām un eh, es esmu tieši šobrīd Ziemeļrietumu padomas priekšsēdētājs. Vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par fórumu organizēšanu. Rietums Ziemeļu padome nodarbojas ar Arktikas reģionu izpēti, mēs vēlamies tam pievērst lielāku vērību arī Arktikas reģionu apkārtnēji. Mēs vēlamies, lai visa pasaule uzmanīgāk raudzītos uz šo reģionu. Mēs šeit piedzīvojam uh, asāku to simptomu izpausmi, kurus pārējā pasaule varbūt piedzīvos vēlāk. Tas tieši runā par klimatu pārmaiņām. Mums ir jāiegulda daudz vairāk naudas un laika klimatu pārmaiņu seku izpētē. Arktikas reģionā tas tiek piedzīvots skaudrāk nekā jebkur citur pasaulē. Un mēs arī vairākiem zinātniekiem, pētniekiem esam piešķīruši vidas balvu. Mēs iepazīstamies ar viņu pētījumiem un, protams, izpēte tiek turpināta. Tiek uh, daudz runāts par to, kā tas ietekmē uh, jūru vidi un uh, kā tas ir. Uh, aplūkojams tieši klimata pārmaiņu kontekstā. Jāņem vērā, e, ka siltās straumes. Par golf straumi, kas plūst uz e, arktiskajiem ūdeņiem un. Klettervand bliver dog ved afkøling šie ūdeņi plūst arī uz arktiskajiem ūdeņiem, tur notiek ūdeņu sajaukšanās un tad ir temperatūras svārstības. It sevišķi mēs šeit runājam par ziemeļu straumēm, un mums kā politiķiem vajadzētu parūpēties, lai šī izpēta būtu auglīga un jāpadomā par to, eh, ko klimata pārmaiņas radīs, kādas izmaiņas tās radīs nākamajos gadsimtos. Ja mēs runājam par ūdeņiem, par jūras ūdeņiem, kas sajaucas ar saldūdeni, tas varētu radīt nozīmīgas sekas, nozīmīgi ietekmēt visu vīdi. Ir jāveic pietiekam skaidrs prognozes, klimata pārmaiņu modeļi, lai varētu uz tiem pamatotnies nākotnēm. Es domāju, golfas traumas, veik, pētījumi, kas veikti par golfas traumu, ir pietiekam nopietni, un mums vajadzētu uh, E, būt pietiekam labi aprīkotiem, lai šīs izmaiņas varētu konstatēt pēc iespējas ātrāk. E, <clears throat> dažādas startautiskās organizācijas arī ir ieinteresētas veikt pētījumus, mērījumus un mums šie pētījumi arī ir jāveic. Mums ir jāpalūkojas uz to, kas notiek, kas notiek jūrā, kas notiek ar šīm dažādajām straumēm. Mēs vēlamies E, izvairīties no neatgriezeniskām pārmaiņām jūras ūdeņos. Paldies Hegārda kungam. Jūsu piezīmes bija patiešām ārkārtīgi nozīmīgas. Ja mēs runājam par e, jūras ūdeņu straumēm, pazemes straumēm, mums ir kopīgas intereses. Mēs runājam par golfa straumi, tā arī uh, tek uz eh, Norvēģijas ūdeņiem, un, protams, eh, ja tas tā turpināsies, tad eh, šeit aizsals arī jūras, un tas ietekmēs visu kopīgo ainu, un mums vajadzētu tālāk padomāt, kur mēs vispār varētu zvejot, ja tādas notiks, ja aizsals daļa jūras. Tagad man ir liels prieks dot vārdu pēdējiem runātājiem, kas iekļauts sarakstā. Tas ir Besana kungs. Viņš pārstāv Kanādu un viņš arī pārstāv arktiskos parlamentāriešus. Viņa pastāv, pastāvīgo komiteju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, priekšsēdētājs kundze. Ja mēs runājam par Ziemeļu dimensijas fórumu, tas patiešām ir um, izcils fórums, lai mēs varētu apmainīties ar viedokļiem, gan kā parlamentārieši, gan kā indivīdi, runājot par dažādu uh, jaudu, tālāku izstrādāšanu. Bet, ja mēs runājam par tādu viedokļu apmainīšanos starp cilvēkiem, individiem, tas arī ir patiešām izcili ņemot vērā dažādas komentārus, kas izskanēja no Valēsas kundzes, Lundgrēna kunga, mutes arī uzklausījām daudzus Krievijas federācijas delegātus un viņi daudzi brīnījās par to un, un lauzīja galvas par to, kur tas viss mūs ved, kur šie, kādi ir šo centienu rezultāti. Un vajadzētu uzdot jautājumus, vai patiešām e, šis fórums kaut kādā veidā sniegs viņiem mantojumu, sniegs e, līdz tādu ceļu maizi, lai viņi varētu doties atpakaļ uz savām valstīm un ietekmēt likumdošanas procesu tur uz vietas. Uh, vai mēs šeit runājam par jūras drošību, aizsardzību uz jūras, par eh, veselības aprūpi, dabas bagātību, attīstību. Jā, tas ir ļoti plašs tematiskais lokus, bet eh, ko mēs izdarīsim, kad mēs dosimies atpakaļ uz savām mājām, kā mēs ietekmēsim likumdošanas procesu, no kurienes nāks finansējums? Vai Eh, no Krievijas federācijas, Eiropas Savienības vai no atsevišķām valstīm vai kaut kādā veidā arī ziemeļu dimensija piešķirs eh, budžeta līdzekļus, piemēram, arī pētniecībai. Ja mēs runājam par eh, cilvēku veselību, par pilsoņu veselību, tam ir nepieciešams liels investīcijas un kur mēs dabūsim šīs investīcijas. Protams, ir e, jāsadarbojas ciešāk, ir jādara daudz vairāk kopīgi, vai mēs varam, e, teiksim, racionalizēt mūsu sadarbību, izmantojot esošās organizācijas, e, kas darbojas piemēram, Arktikas padome, Ziemeļa padome, Barents jūras valstu padome, bet eh, ir labi, ka ir daudz šādu organizāciju, bet to darbu vajadzētu daudz labāk koordinēt. Ir nepieciešams vairāk finansējumu, vairāk iesaistes, apņemšanās, ir jāvērtē eh, notiekošie procesi un ja mēs e, nepiedāvāsim finansējumu pētniecības projektiem, lai varētu nu, saprast, kas norisinās vides jomā, kas norisinās veselības aprūpas jomā, tad nevajadzētu pēc tam brīnīties par to, ka tas e, nepārvērtīsies konkrētos politiskos projektos. Vakardien mēs Uh. Mēs dzirdējām uh, vairākus paziņojumus, uh, mēs iepazināmies ar komisijas paziņojumu saturu, Voleses kundze ar to mūs ļoti plaši iepazīstināja, un kā jau es vakardien teicu, šie paziņojumi ir mūsu darba sastāvdaļa, un mums kā parlamentāriešiem nepietiek tikai runāt, mums ir jāpiedāvā arī konkrēti rīcības plāni, kāda būs turpmākā virzība. Uh, kā parlamenta deputāti mēs dodamies atpakaļ uz vēlēšanu apgabaliem un, un mūs vērtē pēc mūsu darbiem, nevis pēc mūsu vārdiem. Mūsu rīcībai ir jābūt skaļākai, pārliecināšākai par skaistiem vārdiem. Un mums ir nepieciešams skaidri izstrādāts rīcības plāns, nevis tikai tādu paziņojumu. Much, uh, Lielas paldies Bezāna kungam, saka uh, priekšsādātāji. Domāju, ka jūs uzsverāt ļoti svarīgu aspektu mūsu darbā. Jā, mēs visi esam apņēmušies uh, strādāt pie Ziemeļa reģiona, Baltijas jūras reģiona, Arktikas, uh, Arktikas reģiona, bet tas jau, mēs jau neesam šeit uh, katras valsts pilns parlaments, ne, un tāpēc mums atgriežoties pie saviem parlamentiem ir jāinformē viņi par to un jāpieņem attiecīgi tiesību akti. Un tad visbeidzot, lūk, ir noslēdzies runātājs saraksts. Un nodošu vadības grožu tālāk Viļinai Rājevs kundzei. Paldies! Turpina līdz priekšsādātāji. Lielas paldies visiem, paldies par jūsu ieguldījumu šodien debatēs, paldies, ka padalījāties savos viedokļos, eh, par to, ka informējat mūs arī par savām bažām, par bailēm, par to, kā šī sadarbība var norisināties, kā tas viss turpināsies, vai šī sadarbība būs ilgtspējīga, vai mums būs budžets sadarbībai vai mēs saņemsim atbalstu no visām interesētajām pusēm, ziemeļa dimensijas ietvaros, ne tikai šeit Eiropā, bet arī no mūsu kolēģiem, piemēram, no ASV un Kanādas. Un es tiešām augstu vērtēju to, ka, lūk, arī Bezankungs uzstājās pārstāvot Kanādu šeit diskusijās. Mēs esam runājuši par, mēs runājam arī par kopīgām interesēm, par kopīgām interesēm, interesēm, kas saista mūs visus, mums visiem jābūt aktīviem, jādod ieguldījums kopīgo mērķu sasniegšanā. Es tiešām augtu vērtēju jūsu aktīvo līdzdarbību. Mm, Krievijas kolēģi īpaši aktīvi piedalījās debatēs, tas arī dod uh, ārkārtīgi būtiski ieguldījumi, un bez tā jāsaka, šīs debats būtu daudz nabadzīgākas un bez tām mēs arī nevarēsim izpildīt eh, mūsu šīs dienas un turpmākos uzdevumus. Esam šodien tikušies šeit pirmo reizi šādā formā, šādā formā, tātad tā, parlamentārā fóruma ietvaros, lai apspriestu sadarbības ar dažādajiem eh, reģiona pusēm, ieinteresētajiem pusēm. Un vakar mēs strādājām pie dokumenta izstrādāšanas. Un tad mēs apspriedām arī iespēju organizēt nākamo fórumu. Un nākamā fórumā mēs varētu lūgt piedalīties arī ministrus attiecīgos dal dalību valstis, informēt mūs par sadarbības rezultātiem, par partnerību rezultātiem, tātad par to, kas tad ir noticis šo divu gadu laikā līdz 2011. gadam, kad būs šis nākamais parlamentārais fórums koordinācija starp līdzdarb, līdzdarbiniekiem, visiem šiem valstīm, kas līdzdarbojas projektā, ir ārkārtīgi svarīga. Nevar, protams, šeit pieminēt pilnīgi visus, jo te jau partneri būs mums no visām malēm. Ir četri, četras dalību valstis, ir eh, ob, novērotāja status dalībnieki. Viņi visi piedalījās šo te politiku veidošanā. Un tikai tad, ja mēs izdosies nodrošināt partnerības sinerģijas starp programmām, starp dalību valstīm, sinerģijas starp mērķiem, arī attiec dažādos geogrāfiskos reģionos. E, tikai tad mums izdosies gūt panākums. Tie var kalpot kā tādi soļi starposmi dažāda veida reģionos, tā lai kopumā labāk var izveidot pozitīvāku ziemeļu dimensiju. Un tā, lai mēs, kad dosimies prom no šīs telpas, lai mēs visi būtu apņemības pilni stiprināt kopējo ziemeļu dimensiju. Un visbeidzot, tā kā man ir tas gods eh, pārstāvēt šī fóruma organizētājus, tad mēs varētu jums, gribu jums visiem teikt lielu paldies, ka ieradāties. Tāpat gribu paust arī dziļu pateicību Dianai Valisai. Viņai gan, diemžēl, bija jādodas prom nedaudz ātrāk, viņai bija citas saistības savā, ar, pie sava elektorāta, viņai bija jāatgriežas, bet es gribētu paust eh, teikt paldies par to atbalstu, ko saņēmām gan no sekretariāta, gan no jums, godātie dalībnieki, par šo ļoti konsekvento un produktīvo diskusiju. Un es tiešām, tiešām ceru, ka nākamais fórums, nākamā sesija, kur mēs runāsim par mūsu noslēguma dokumentu finalizēšana atspoguļos visu šīs diskusijas un ka mums izdosies nonākt pie tādiem produktīviem secinājumiem. Ar to es arī tātad gribētu jums vēlēt labu ceļu atpakaļ, gribētu paust vēlmi tikties jūs ar jums visiem diezgan drīz un aicināt tos no jums, kas ir dokumentu sagatavošanas komitejas dalībnieki, palikt mazliet ilgāk šeit telpā, tā lai mēs varam pabeigt strādāšanu pie gala dokumenta, pie gala paziņojuma, kura teksts jums ir izdalīts. Un uh, varbūt jums vēl būs kādi izkomentāri par šo jautājumu. Um, okay. Vēl viena tāda neliela piezīme. Nu, protams, tas ir fórums, kas pieņem šo gala dokumentu, ko esam gatavojuši līdz šim. Un tāpēc es gribētu ierosināt, izsludināt nelielu pārtraukumu, lai finalizētu šo dokumentu, pēc tam, un um, pa to laiku mēs varam visu apskatīt šo dokumentu par kuru mēs tad varētu beig beigās arī nobalsot. Tātad 5 minūšu pārtraukums līdz 15 pāri 11. Un tad mēs varētu visi atgriezties telpā, atkal šeit, lai finalizētu dokumenta tekstu. Un lai to tad arī pieņemtu un apstiprinātu šī fóruma ietvaros.

Dear colleagues, Dargie kolēģi, I would like to invite... vēlējos visus lūgt apsēsties, lai eh, varam beigt darbu. I hope that all of you have the text. Ceru, ka visiem priekšā ir mūsu galējais paziņojums. Un piecu minūšu pārtraukumu laikā mēs arī varējām apmainīties ar pēdējām piezīmēm, ja tādas bija radušās par šo tekstu redakciju. Un ir piedāvāts eh, pirmajā punktā nedaudz mainīt dažus vārdus. Šeit ir uh, vārdu fiskal uh, piedāvāts nomainīt ar vārdu financial pirmajā punktā par to, lai eh, varētu uzlabot eh, darba sadalījumu un eh, dažādas atbildības. Mēs vārdu fiskāli nomainām ar vārdu financial, tātad vārdu financial efficiency būs jaunā teksta redakcija. Uh, Un vēl viens piedāvājums nedaudz mainīt redakciju. Astotajā punktā, otrajā lapusē šeit iekļaut vārdus pēc tam, kad ir minēts Baltijas jūras reģions, šeit vēl pievienot Arktikas reģionu, atbalsta ambiciozas pasākumus Baltijas jūras reģionā un Arktikas, jūra, Arktikas reģionā, lai samazinātu antropogēnās CO2 emisijas. Un eh, tas mums arī sniegs tādu labāku skatījumu, kā eh, šeit formulē cīņu pret klimatu pārmaiņām. Eh, vairāk neko mēs šajā tekstā nemainīsim. Un sekretariāts varēs Tātad eh, mēs nospriedām, ka šeit nebūs nekādas citas izmaiņas tekstā, un, protams, sekretariātam vajadzēs nedaudz laika, lai pārstrādātu dokumentu. Vai vēl ir kādi komentāri? Panējo Topulas kundze, man prieks ir jūs šeit redzēt, jūs arī esat ieradusies. Vai es varu runāt franciski? Eh, eh, Paldies! Es gribēju tikai divas piezīmes izteikt. Jā, šis ir labs paziņojums, bet varbūt mums vajadzētu šeit pievienot nelielu grozījumu. Tas varētu būt arī mutisks grozījums. Es tekstā neredzu nevienu pašu atsauci uz Eiropas jūras politiku. Eiropas jūras politika šeit vispār neparādās. Līdz ar to. Septītajā punktā kur ir runāts par e, jūras nozari, jūras industriju. Es vēlējos ar šiem vārdiem pieminēt ka mēs varētu šeit pievienot vārdus. To, e, tātad šo industriju varētu aplūkot kā jūras politikas daļu, kas ir viena no mūsu iniciatīvām. Um, Panajotopoulos kundze, liels paldies par jūsu ierosinājumu. Es jums vēlējos pateikt, ka uh, mēs pie šī teksta strādājam vakardien. Mēs runājam par ziemeļu dimensiju un tādēļ lēmām. ka mēs vairāk esam norūpējušies par tādām politis, eh, vispārīgākām politikas līnijām. Ja mēs eh, pievienotu jūs minēto grozījumu, tas eh, kļūtu pārāk vienpusīgi, bet mēs vēlējāmies šeit izmantot tādu vispārīgāku tvērumu. Un, ja jūs runājat par jūras politiku, tad mums vajadzētu šeit pieminēt visu jūras politikas virziens, un tas būtu tā lieki, uh, minētajā gadījumā. Mums būs daudz plašāka kopaina, plašāks tvērums, un mēs, protams, eh, eh, zinām, ka ir viena jūras politika un ir eh, dažādas nacionālās jūras politikas. Vakardien mēs jau vienojāmies par tādu vispārīgāku nokrāsu, un es ceru, ka vajadzētu atbalstīt pašreizējo tekstu redakciju. Katrā ziņā paldies par jūsu ierosinājumu. Un ceru, ka mēs varam rēķināties ar jūsu izpratni. Lindeberga kungs vēlējās izteikties. Es redzēju, ka jūs vēlējāties izteikties, jo jūs mājāt ar savu plāksnīti. Priekšsēdētais kundze, īsnībā jūs man izņemat vārdus no mutes. Jūs pateicāt tieši to, ko pats bija cerējis teikt. Bergnēl kungs. Um, this would uh, just be a friendly Nu, tāds draudzīgs ieteikums minimāls septītajā punktā kur mēs runājam par. Response in the Arctic under ice and around ice and in the northern extreme weather in the Baltic. Par uh, reaģēšanu dažādu katastrofu gadījumos, ka piemēram no kuģiem noplūst nafta, uh, šeit ir, protams, uh, jārunā par esošajām tehnoloģijām, kas ir jau mūsu rīcībā un pirms vārdiem spīl, tātad noplūde, mums vajadzētu runāt arī eh, par eh, tādu iespēju reaģēt uz eh, šo notikumu, ja ir bijuši, teiksim, unikāli, īpaši ekstrēmi laika apstākļi un kādā gadi, kā tad ir jārēģē uz šo naftas noplūdu jūrā. Nu, kaut ko līdzīgu, saka Bagēla kungs. Vai jūs vēlties šeit četrus vārdus pievienot pirms vārda spila vai kādu no tiem? Tātad unique, specif, specific, extreme vai vienkārši, piemēram, vārdu specific, īpašs. Ko jūs īsti vēlaties panākt tagad? Nu jā, kas kolēģiem būtu tīkamāk, saka Bāganelkungs vai specific spill response capabilities būtu pietiekama un vai visus kolēģus šādi pieeja apmierina vaicā priekšsēdētāji. Specific spill response capabilities. Tā tad par šādu redakciju būsim, vieno, būs, būsim vienojušies tagad. This I would like to invite you for your support of the statement. I... Es vēlējos uh, kolēģis lūgt atbalstīt šo paziņojumu, un šķiet eh, tas ir balstīts uz tādām diskusijām, uz mūsu vienprātību. Un vēlējos kolēģis lūgt tagad pieņemt šo ziņojumu, paziņojumu, kas ir radies pirmajā Ziemeļdimensijas parlamentārā formā. Tātad, kas to atbalst, lūdzu, paceliet roku. Kas ir par? Okay. Uh, anybody in the room? Vai kāds ir pret mūsu paziņojumu? Nē. Vai kāds atturas? Neredzu nevienu klāt, no klātesošajiem, kas atturētos, esam pieņēmuši paziņojumu ar lielu balstu pārsvaru. Like really Vēlējos pateikties visiem par ieguldītajiem pūliņiem, elastību, izrādīto sadarbības garu, ko jūs pierādījāt, izstrādājot paziņojumu Protams, es jau zināmā mērā atvadījos no kolēģiem, bet došu vārdu vēl Solbergas kundzei eh, tādam nopaļojošam paziņojumam. Paldies, priekšsēdētāji! Um, for... Es vēlētos pateikties visiem par lielisko sadarbību, un man ir liels eh, prieks kā Norvēģijas parlamenta deputātei aicināt jūs uz Norvēģiju, uz nākamo otro uh, eh, Ziemeļa dimensijas parlamentāro fórumu 2011. gadā, tā kā esat laipni gaidīt. Liels paldies! Un līdz ar to fórumu darbs ir noslēdzies, un lai jums drošmāju ceļš visu labu!